Uh, Kolēģi, es vēlētos sākt sanāksmi, jo šķiet, ka mēs uh, saņēmām ziņu par agrī, agrāku balsojumu. Vēlējos uh, jūs nomierināt, nav paredzēts balsojums. Jūs par to informēju, bet varbūt jūs nesaņēmāt ēpastu. Es paskaidrošu. Balsojums ir paredzēts 9.30, bet uh, tas nekādā gadījumā nebūs nenotiks ātrāk. Nomierinieties, tātad agrāk mēs nebalsosim. Neuztraucieties. Tātad darba kārtības pieņemšana. Ja ne, nevienam iebildumu nav, uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Priekšādātā paziņojuma nav 18. decembra, 19. janvāra, 4. februāra protokoli ir jāpieņem. Ja nav iebildumu, uzskatīsim, ka tie ir pieņemti. Un tad tagad eh, uh, tiesiskuma programma. Uh, diemžēl mūsu kolēģis no juridisko lietu komitejas nebūs klāt, tāpēc man būs jāvada šī sanāksme pašam. Tātad, kolēģi, mēs runāsim par uh, tiesiskuma failu un es esmu piedalījies vismaz vienā trijologā. Lielas paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās. Lielas paldies arī visiem darbiniekiem. Daudz ir ļoti daudz strādājuši pie šīs programmas, lai tā mums izdotos. Kā jūs zinat, tika panākta pagaidu vienošanās pēc politiskā trijologa 5. martā. Un, protams, ka šis eh, jautājums tiek skatīts saskaņā ar 55. pānta procedūru. Svobodas kungs būtu tagad izteicies, bet eh, viņš mums vienkārši sūta sveicienus. Tātad pēc diskusijām tehniskā līmenī nākamie soļi pie šī tiesiskuma programmas faila būs um, ziņojumi no abiem līdzreferentiem. Viņi mums stāstīs par sarunu situāciju. Šķiet, ka situācija nav problemātiska. Mēs tagad tātad uzklausīsim ziņojumus un Jo Vaidenholcers un Haidī Hautala mums par to pastāstīs. Kurš vēlas izteikties pirmais? Paldies, priekšādātāji! Vēlos izteikties patiešām īsi. Manuprāt, progress ir labs. Mēs eh, esam sasnieguši ļoti labas izmaiņas Sarunas ar padomi noritēja ļoti strauji, mēs panācām daļai vienošanos, mēs varējām atrisināt arī problēmas, mēs eh, varējām strādāt arī pie tiesību un vērtību programmas, pieeja bija kopēja, un pašlaik situācija ir tāda, ka mēs īsti nezinām, ko nozīmē šī kopējā padomas nostāja. Domāju, ka to vajadzētu noskaidrot pēc iespējas ātrāk, jo nebūtu piemēroti, ja mēs tagad visu atkal pazaudētu šīs neskaidrības dēļ. Protams, mums ir jārunā arī mazliet par procesuālajiem aspektiem. Priekšādātā konference pašlaik tiekas, un iespējams mēs saņemsim uh, skaidrākas norādes pēc šīs sanāksmes, un tad mēs arī varēsim balsot, bet mums ir jāzina, par ko tieši viņi runā. Paldies jau, un tagad Haidī. Vēlējos vienkārši pārbaudīt, mums ir padomas vēstule, šķiet, ka šeit nekāda problēma nav attiecībā uz uh, 2. aprīļa termiņiem. Haidī tagad kā jau, jau norādīja, līdzreferenti un visa sarunu vedēja komanda ir apmierināta ar saturu, bet mums varētu būt problēmas ar daudzgadu finanšu plāna failiem. Šis fails tātad ir saistīts ar šo daudzgadu budžetu, un šeit nav vēl ar vien vienošanās. 2. aprīļa vēstulē ir teikts, ka e, ir saņemti dokumenti 19 un, un nosūtīja dokumentu 19. martā, un tie ir saņemti 20. martā, un mēs esam pārliecināti, ka nākamo paaudžu programmu noteiktība ļaus visiem iesaistītajiem sāk sadar sākt sadarboties tā, lai mēs varētu izmantot jaunos investīciju rīkus jau pašā daudzgadu finanšu plāna sākumā. Padoms sagaida, ka sarunas ar jauno sasaukumu sāksies pēc iespējas ātrāk, lai tās varētu pabeigt ņemot vērā jau panākto progresu. Tas ir attainots kopējā nostājā. Un šeit netiks ņemti vērā sarunu rezultāti par daudzgadu finanšu plānu 2021-2027. gads. Tātad mēs atrodamies tādā situācijā, ka mums ir jābūt pilnībā pārliecinātiem, ka padome absolūti neignorēs šo vienošanos, ko esam panākuši par saturu. Jā, mēs diskutējam tieši tajā pašā brīdī, kāda priekšādātā konferences spriež par vispārējo parlamenta nostāju attiecībā uz prezidentūras teikto. Tāpēc es uzskatu, ka nebūtu pareizi balsot tagad. Bet mums vēl ir iespēja balsot gan komitejās, gan arī plenārsēdē. Ar Diemžēl mēs nezinām, ko mums ieteiks priekšādātāja konferences. Mēs nezinām, kāds būs priekšādātāja konferences lēmums par šo dilēmu. Nu, tāda ir pašreizēja situācija. Jo vai es gribētu kaut ko papildināt? Nē. Labi, pirmkārtām liels paldies par ieguldīto darbu. Es arī piedalījos dažos trilogos un liels paldies jums par eh, šo sadarbību. Uh, Paldies arī, ka pastāstījāt mums par padomas vēstuli. Protams, ka šo jautājumu vajadzētu kontrolēt, bet um, tas nekādā gadījumā nemainīs mūsu um, 2. aprīļa plenāras sēdes plānu. Bet, protams, mums ir jāņem vērā arī priekšādētā konferences teiktais. Liels paldies abiem līdzreferentiem par stāstīto. Liels paldies arī visiem, kas bija saistīti šajā tiesiskuma failā. Liels paldies um, jums abiem, un tad gaidīsim 2. aprīļa balsojumu. Labi. Tad eh, varam pievērsties otrajam punktam. Kolēģi, vēlējos paskaidrot, tā bija kopēja Lībe un Jurija tikšanās. Varbūt jums tā neizskatījās, tāpēc, ka Svobodas kunga nav klāt, viņš nevarēja ierasties. Viņam bija citas darīšanas, es atvainojos viņu vietā. Un tagad sāksim ar Libē tikšanos. Un mums ir jāpieņem arī darba kārtība. Tātad es vēlētos ieteikt uh, izmaiņas darba kārtībā. Astotajā punktā mēs balsosim par ziņā projektu par teroristu satura izplatīšanu internetā. Un uh, To mēs, par to mēs balsosim 1. un 2. aprīlā. Desmitais punkts, kur ir runa par starpiestāžu sarunām, par trešo valstu sarakstiem, par vīzām ir atlikts. Ir jauns punkts, 9. punkts, balsojums par rezolūcijas projektu komisijas paziņojums Eiropa, kas aizsargā. Tad iniciatīva paplašināt uh, EPO kompetenci at, arī attiecinātos pārobežu teroristu noziegumiem. Par to mēs balsosim 9.30. 15. punkts um, - Libe dosie prezentēšana daudzgad finanšu plāns. Tas notiks 9.35, nevis 11.50. Un 18. un 20. punkts - ziņojumā projektu prezentēšana par statusa nolīgumu noslēgšanu starp Eiropas Savienību, Serbiju, Melnkalni, Bosniju un Hercegovinu, kā arī e, pasākumi, ko veic Eiropas robežu un krasta apsārdze saģentūra ir atlikti. 17. punkts - ziņošana komiteja par sarunām par Eiropas eh, robežu un krasta apsardzi notiks 15.15, 15, nevis 14.45. Ja jums nav iebildumu, uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Tagad valodu režīms. Ilgtulkams ir pieejams visās valodās, izņemot dāņu, horvātu, maltiešu un gēlu. Koordinatoru rekomendāciju pieņemšana saskaņā 205. punktu. Tad, tad referentu nozīmēšana. Rupertā Mecola Tautas partija. Roberta, tā ir ļoti liela zāle, es parasti neskatos uz nevienu, tāpēc, ka man ir bail, nu, ja vien kaut kas nenotiek, bet es jūs sirsnīgi sveicu. Tad, tad Roberta nozīmē par referenti par šādiem failiem. Vienošanās starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinu par uh, vairākām lietām, tāda cīņa pret eh, terorismu, pārobežu noziedzību. Principā tas ir pamatlēmums. Tāpat arī vienošanās starp Eiropas Savienību un Šveices konfederāciju arī par tādiem pašiem jautājumiem. Komitejai vajadzētu apstiprināt šīs rekomendācijas. Tad eh, dažas problēmas ar deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Lūdzu, pacietieties! Es vienkārši nolasīšu informāciju par šiem deleģētiem un īstenošanas aktiem. Tātad 12. martā parlaments saņēma četras mm, deleģēšanas un īstenošanas aktus. Tātad eh, te ir runa par 12. septembra aktu par ETS izveidi. Un lūk, četri īstenošanas akti ir šādi. Uh, Mm, īstenošanas lēmuma projekts par mm, ceļošanas atļauju atteikšanu vai anulēšanu. 38. pāns regulā 2018.12.40. Tāpat arī eh, komisijas īstenošanas lēmums par personas datu formātu, kas ir jāiekļauj pieteikuma veidlapā. Un tāpat arī īstenošanas mm, lēmums, lai nodrošinātu pieteikuma uh, datu atbilstību un pilnīgumu. Tāpat arī eh, komisijas īstenošanas lēmums par piekļuvi informācijai Eiropas eh, ceļojuma informācijas un autorizācijas sistēmā ETS. Un pēdējais lēmums par tehnisko risinājumu specifikācijām, lai nodrošinātu centrālos piekļuves punktus ETS centrālajai sistēmai, kā arī par tehniskajiem risinājumiem, lai atvieglotu datu eh, vākšanu dalībvalstīs. valstīs un Eiropolā, lai nodrošinātu statistikas sagatavošanu par ETS datiem e tiesībā aizsardzības nolūkos. Par šiem īstenošanas aktiem par to saņemšanu ir paziņots visiem Liba deputātiem ar Liba apkārtrakstu, kas tika nosūtīts 15. martā, un ir noteikts arī iekšējais termiņš iebildumu iesniegšanai. Ja kādam deputātam ir iebildumi, lūdzu informējiet Libijas sekretariātu līdz 26. martam 2012. 12. martā mēs saņēmām īstenošanas lēmumus par līdzīgiem tematiem. Tātad te ir runa par pamataktu 2017-2226 regula, kas pieņemta 30. novembrī 2017. gadā un ar ko izveido iebraukšanas izbraukšanas sistēmu EES. Par to arī ir paziņots visiem Liba deputātiem ar 15. mārta apkārtrakstu. Un ir noteikts iekšējais termiņš. Nu, es izklausos pašlaik pēc Terēzes Mejas. Tātad ir noteikts iekšējais termiņš iebildumu iesniegšanai. Gadījumā, ja kādam deputātam ir iebildumi, lūdzu informējiet Liba sekretariātu līdz 26. mārta 2012. Un mums ir paredzēts balsošanas laiks 9.30 sagatavojiet elektroniskās balsošanas kartes. Protokola pieņemšana 7. janvārs, 19. 20. novembris, 5. novembris, 28. jūnijas, 25. 26. aprīlis, 12. aprīlis, 9. aprīlis, 19. 20. februāris, 20. februāris, 24. 25. janvāris. Ja jums nav iebildumi par šiem protokoliem, uzskatīsim, ka tie ir pieņemti. Okay. So had, uh, Mums bija paredzētais, paredzēti 5., 6. un 7. punkts. Šķiet, ka referents korau nav ieradies. Vai radusies problēma ar tulkojumu, Diezdemers kungs, ne? Okay now. Vai viss kārtībā? Mūsu referents kurā nav klāt. Okay. Um, Uh, Kolēģi, Korāla kunga nav klāt. Mums ir paredzēts balsojums 9.30. Varbūt tad izsludināsim īsu starp brīdi. Iedzeriet kafiju, relaksējieties. Un mēs varētu balsot tagad, bet es redzu, ka deputātu nav klāt. So honestly, Patiešām šis balsojums nebūs garš. Sorry for the delay, colleagues. If Mr. Korau does appear. Uh, ja Korau kungs parādīsies, tad mēs viņam ļausim runāt. Tas būs pavisam īsi, bet nu īsa pauze līdz 9.30. Un balsojums ir paredzēts tātad 9.30. Es zinu, ka uh, dažiem kolēģiem bija jādodas prom, jo ir ceturtdienas rīts. So, dear colleagues, we um, vote. Kolēģi, balsosim. Sāksim ar tiesību un vērtību programmas izveidi. Te ir ieguldīts ļoti daudz darba. Vispirms jautāšu Bodilē Valero, vai viņai ir kas sakāms. Pavisam īsi. Mēs eh, pabeidzām darbu, darbs bija ļoti rezultatīvs. Uzskatu, ka nav nekāda problēma šodien balsot komitejā. Esam saņēmuši arī vēstuli no padomes. Mēs viņus lūdzām uzrakstīt vēstuli, lai viņi apstiprinātu, ka viņi piekrīt visam tam, par ko iepriekš bijām vienojušies. Šo vēstuli esam saņēmuši. Un, protams, arī mēs zinām, ka ir daži uh, Neatrisinātie jautājumi ir lietas, kas vēl ir ieliktas tā sakot iekavās un par kurām vēl vajadzēs vienoties. Paldies, Budila! Tad balsosim. Tas ir tikai viens balsojums par tekstu, par ko ir panākta daļai vienošanās starp iestāžu sarunās. Elektroniskais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši pauzīte, kamēr visi balsot. Tomas, varbūt jūs apsēdīsieties un nobalsosiet. Balsojums vēl ir atklāts. Visi lūdzu nobalsojiet. Vēl dažas sekundes varat to darīt. Par to tiešām ir vērts nobalsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 balss, 3 eh, balsis pret, 3 atturās. Apsveicam referenti! Bodilu Valēro. Paldies! Kolēģi, nākamais punkts. Es vēlētos īsi nolasīt ievadu. Procedūra par šo lībē rezolūcijas projektu tika veikta salīdzinoši ātri. Tātad rezolūcijas projekts par komisijas paziņojumu Eiropu, kas sargā, iniciatīva, kas paplašina Eiropas valsts prokurora kompetenci attiecībā uz pārobežu teroristiskiem noziegumiem. Kā jūs zināt, pašlaik EPO struktūra tiek veidota, lai nodrošinātu sadarbības starp 22 dalībvalstīm, un EPO būs atbildīgs par PIF noziegumiem, tātad tie ir noziegumi pret Savienības finanšu interesēm, tāpat arī ar visiem saistītajiem noziegumiem. Uh, Kā jūs zināt, šī struktūra tiks izveidota līdz 2020. gada beigām vai līdz 2021. gada sākumam. Komisijas paziņojums aicina paplašināt EPO kompetenci, lai tas varētu darboties arī attiecībā uz pārobežu teroristu noziegumiem, un tas ir iespējams saskaņā ar 86. pāntu līgumā par Eiropas Savienības darbību. Uh, Šīs lēmums tika pieņemts salīdzinoši vēlu. Ja nav nekādu komentāru, tad mēs varētu sākt balsot. Pirmām kārtām mums ir jābalso par pirmo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais grozījums sākam balsot. Maite, jums nav jūsu kartas. Mēs varam piefiksēt jūsu balsojumu. Lūdzu, balsojiet. Ā, jūs rādīsiet ar roku. Labi. Mēs ņemsim to vērā. Beidzam balsot. Norādīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es eh, piefiksēju arī maitas balsi. Un eh, trešais grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Un tagad eh, pēdējais balsojums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 33 balsis, 5 pret, 2 atturējās. Līdz ar to balsošana ir beigusies. Paldies, kolēģi! Uh, dear colleagues, um, Kolēģi, mēs atsāksim no jauna darba kārtību. Ir ceturtdienas rīts. Es zinu, ka cilvēkiem jādodas projām. Tādēļ eh, jūtaties brīvi to darīt, bet lūdzu ievērot klusumu. Tagad pāriesim pie 15. darba kārtības punktu daudzgadu finanšu plāna. Vienkārši situācijas atspoguļojums tie, kas vēlas uzklausīt. Uh, To varat droši darīt, un tie, kas dodas prom, arī lūdzu varat tā rīkoties. Tātad es jūs informēšu par aktuālāko situāciju saistībā ar MFE dosjē tā kā Libe kontaktgrupas priekšsēdētājs par uh, daudzgad finanšu plānu no 21. līdz 28. gadam vēlos jūs informēt par jaunumiem dažādē, saistībā dažādām sektorālajām programmām, par kurām Libe ir kompetents. Tas attiecas uz patvērumu un migrācijas fondu, iekšējās drošības fondu, robežu pārvaldības un vīzu fondu, periklus fondu, tiesību un vērtību programmu, kā arī tiesiskumu programmu. Uh, Kā jums zināms, pēdējā sasaukumā procedūra, kā to nolēma priekšsēdētāja konferencē, ir tāda, ka ir jānoslēdz viss darbs saistībā ar MFF līdz uh, šī mandāta beigām pirmajā lasījumā. Mēs paturam prātā to, ka šobrīd var noslēgt tikai daļējas vienošanās ar padomi. Un tajos gadījumos, kur sarunas notika ar padomi, sarunu vešanas uh, komanda ir pieņēmusi jāpieņem lēmums, vai šī daļējā vienošanās ir jāiekļauj pirmās lasījuma parlamenta nostājā. No Libe puses eh, tiesiskuma programma un tiesību un uh, vērtību programma šobrīd ir šādā situācijā, ka to var noslēgt. Kā jūs atcerieties, eh, mēs arī atbalstījām daļai vienošanos par šīm eh, sektorālajām programmām šorīt no rīta, tādēļ varu apsveikt eh, visus, kas bija iesaistīti, lai panāktu šīs daļējās vienošanās. Šis lēmums ir atkarīgs arī no padomas vēstules attiecībā uz šo panākto daļējo vienošanos, un par to jau mēs arī iepriekš izteicāmies. Eh, attiecīgo kopiju jūs varat atrast arī dokumentos, kas ir paredzēts šai sanāksmē. Runāt par pārējiem dosjē. Marta pirmās plenārsēdes laikā tika panāks pirmā lasējuma nostājas, un šiem dosjē padomu līdz šim nav izsniegus mandātu sarunvešanai. Vēlos vēl pastāstīt, ka, mm, ja vien nebūs kāda tehniskie iemesli, lai turpinātu, tad šīs pirmā lasījuma pieņemtā nostāja būs kā izais pamats nākamajam sasaukumam. Runājot par šiem pārējiem punktiem, komisija piedāvā, ka daži nosacījumi, īpaši uz kopējo nosacījumu regulu, ietekmēs arī šo fondu darbību. Un sarunu laikā par šo kopīgo uh, nosacījumu regulu CPR kļuva skaidrs, ka Home uh, ģenerāldirektorāta fondu iekļaušana tā dēvētās partnerības vienošanās ietvaros ir ļoti būtisks diskusija punkts. Parlaments vēlas, lai šis punkts tiktu izslēgts vienkārši vienkāršošanas dēļ, un šobrīd notiek konsultēšanās ar atbildīgajiem regi referentiem Krēla kungu no sociāldemokrātiem un Novakau kungu no ETP. Tātad notiek uh, konsultācijas starp šiem diviem kungiem, ka šis lēmums uh, nav netiks pieņemts uh, tuvākajā laikā, un parlaments nolēma pie, pieņemt parlamenta mandātu pirmajā lasījumā, tad izskatās, ka šīs sarunas turpināsies arī pēc vēlēšanām. Budžeta komiteja mūs ir informējusi, ka ir tiešām liels laika spiediens, jo padomu neparedz pieņemt nekādu nostāju pirms parlamenta vēlēšanām, bet tikai 19. gada oktobrī attiecībā uz konkrētiem skaitļiem. Un noslēgumā padome paredz pieņemt galveno MFF regulu līdz 2019. gadam. Izskatās, ka Šīs procedūras tiks noslēgts tikai 2020. gadā un tas nozīmē, ka nebūs arī publicēti dokumenti šajā laikā, Rumānijas prezidentūras laikā. Un runāt par Lībe dosē, mums būs jāgaida līdz rūtens beigām, kamēr mēs uzzināsim, kādi līdzekļi būs paredzēti katrai sektorālajai programmai. Un tas ir īpaši sarežģīti attiecībā uz tādiem dosē, kur tas ievērojami ietekmētu fonda vai programmas struktūru, un tā tas attiecas tieši uz tiesību un vērtību programmu. Ņemot vērā visus šos aspektus, vai kāds no jums vēlas ko komentēt, uzdot kādu jautājumu? Tiesa Demēra kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par šo sniegto informāciju. Es gribētu paust iebildums par vienu aspektu. Uh, Pēdējos gados dažādām drošības institūcijām, tostarp Eiropolam, uh, piešķīrām dažādus jaunus uzdevumus un arī pilnvaras. Dalībvalstu uzticēšanās Eiropolam ir ievērojami pieaugusi, Eiropola pārstrādāto skaits, datu pārstrādāto datu apjoms ir eksponenciāli pieaudzis, Tāpat arī atbalsts operatīvajam darbam un politiskais atbalsts ir ievērojami pieaudzis. Un runāt par turpmāko MFF, eh, cik daudz līdzekļu ir paredzēts Eiropā, manuprāt, tas ir pilnīgi pārāk maz. Mm, būtu nepieciešams eh, koriģēt šo apjomu, jo tas ietekmēs Eiropola darbu Eiropols operatīvā veidā tādējādi varēs tāds mazākā mērā palīdzēt dalību valstīm. Šis budžeta projekts attiecīgi nav akceptējams. Nākamajam parlamentam, vedot sārunas par daudzgadu finanšu plānu, tas būs jālabo. Taču ir grūti paredzēt, vai izdosies to panākt. Mm, šeit ir paredzēts no 5 līdz 7 pieaugums Eiropolam, taču tas viss tiek eh, nodrošināts eh, drošības un aizsardzības jomā, nevis drošības un sabiedrības jomā. Tāpat arī parādās dažādas pretrunas starp tieslietu un iekšlietu jomām, kā arī tiesiskumu jomu kā tādu. Tāpat arī mēs saskatām problēmas ar neizmantotiem budžeta līdzekļiem Frontexam, un komisija piedāvā tikai 1,1 miljārdu šai aģentūrai. Šim visam periodam, daudzgad finanšu schēmē, Eiropalam paredzēja tikai 937 miljoni. Nu, tas ir ievērojami par mazu. Komisijas priešlikums nozīmē reālus samazinājumus Eiropāla budžetā. Vēl viens piemērs, un tad arī pabeigšu priekšsēdētāju 2021. gadā ir paredzēts uh, konkrēts uh, budžets kas eh, būs par 12 miljoniem mazāks nekā šogad šai aģentūrai. Un es šeit saskatu smagas sekas Eiropas pilsoņiem, eh, ja paliks šāds pats uh, budžets šīm uh, būtiskajām aģentūrām. Paldies, Dievs, Demēr kungs! Es domāju, ka varam tiešām atbalstīt jūsu minēto, un es domāju, ka kolēģi atzīst, ka arī tie tika ļoti spēcīgi pausti pēdējās sanāksmēs. Un gribēju tikai pateikt pārējiem kolēģiem, ka šos aspekt, šie punkti nav tikai, šeit nav runa tikai par vairāk līdzekļu pieprasīšanu, bet tas tiešām rada ievērams spiedienu Eiropolam, jo mēs uzdodam Eiropolam daudz lielākus uh, pienākumus uh, no institūciju puses, taču Eiropols nesaņem papildu finansējumu, lai to varētu paveikt. Tādēļ uh, jūsu tikko minētais detalizētais skaidrojums tiešām ir atbalstāms un to tā arī attiecīgi atbalstīja attiecīgajā sanāksmē. Nākamā Sipels kundze un tad Holmērs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlējos tikai kaut ko papildināt mūsu kolēģa Dijas Demēra teiktajam. Manuprāt, problēma ir saistīta ne tikai saistībā ar pašām sarunām par turpāko budžetu, bet uh, Mēs varam novērot, ka dalībvalstis pieprasa arvien vairāk prasību Eiropas Savienībai un tās aģentūrām, un principā tas ir atbalstāmi, taču dalībvalstis nenodrošina šos papildu līdzekļus, kas tam ir nepieciešami, un tas rada problēmas ne tikai saistībā ar libe kompetencēm, bet arī citām parlamenta jomām, kur tiek pieprasīti jauni pienākumi, bet nesako jauni līdzekļi. Turklāt mēs zinām, ka Nu, diemžēl man tas ir jāpiemina. Brexit uh, arī radīs uh, trūkumus uh, nākamo gadu Eiropas budžeta finansējumā. Tādēļ viss, par ko mēs runājam turpmāko budžetu ietvaros, ko var panākt, tas ir labi, bet mums ir jārunā par jauniem līdzekļiem, citādi uh, Mums vienmēr būs šī situācija, kad mums būs jāpieņem lēmums, kur mēs nogriezīsim līdzekļus, tas ietekmēs mūsu pašu pilsoņu intereses ļoti dažādās jomās. Un papildu šīm iekšējām sarunām par budžetu mums tiešām ir jāsāk debatas par to, kā varam panākt vairāk naudas Eiropas budžetā, lai varētu izpildīt visus tos uzdevumus, kurus mūsu dalībvalsts un pilsoņi vēlas, lai mēs izpildītu. Jā, es pilnībā tam piekrītu. Tiešām interesanti, un Dievs Demēra kungs noteikti man atbalstīs. Tas tiešām bija interesanti redzēt, cik garš ir iepirkuma sāraksts tiešlietu iekšlietu padomē. Eiropolam. Eiropols nav milzīga aģentūra, un cilvēki nesaprot šos perspektīvu. Ja budžets atbilst gaidām, pat tikai tur nākamajam gadam vien, uh, Mm, ģenerāldirektors ir uh, ļoti nobažījies, jo saprot, ka nevar reiz um, nodrošināt šīs gaidas. Tas attiec arī uz citām aģentūrām, bet Eiropā tiešām ir spilgts piemērs šeit. Holmeirs kundze, lūdzu. Paldies priekšētādā, dārgie kolēģi. Es vēlos uh, īpaši atbalstīt uh, Dievs Demera kunga teikto. Tas ir ļoti pamatoti tikko ar mūsu īpašo terorismu komiteju mēs plenārsēdē vienojāmies, ka vēlamies pātrināt ievērojam informācijas apmaiņu, un šobrīd Eiropols ar savu veco sistēmu nebūtu spējīgs ievērot šīs prasības, kuras mēs kā parlaments pieprasām Eiropolam un sniedzam arī attiecīgo mandātu. 2020. gada budžets šobrīd pat neparedz attiecīgu IT sistēmu izveidošanu. Un šeit es pat nerunāju par to summu, kas būtu vēl jāpieskaita. Tātad, ja mēs uzdodam kādai aģentūrai tādus uzdevumus, kas lem par cilvēku dzīvībām, tad, eh, nu, beigās eh, tas viss ir arī saprātīgi jāfinansē. Mēs šeit nerunājam, kā citās jomās, par simtiem miljoniem, bet par uh, katru gadu desmit vai divdesmit papildu miljoniem. Mēs nerunājam par tādiem apmēriem, kas vienkārši sagrauta Eiropas Savienības budžetu. Nē, šeit ir runa tiešām par saprātīgām nelielām summām. Tāpat vēlos norādīt, ka ir līdzīga problēma ar EPA un Eirojustu. Mums ir nepārtraukti trūkstoši finansējums šajās jomās, un tad mēs brīnamies, kā sadarbības starp dalībvalstīm nedarbojas tā, kā tai vajadzētu. Mums kā parlamentam tiešām ir jāpraugās, lai visas trīs aģentūras, kas šajā jomā darbojas, saņemtu atbilstoši. Es nerunāju par pārmērīgām summām, bet tiešām par pamatotām summām, lai tās varētu pildīt savu darbu. Jā, vēlreiz tiešām ļoti labi argumentācija, ja kolēģi spētu saprast, cik eh, ļoti lielā mērā Eirojust eh, ģenerāldirektors, personāla ģenerāldirektors ir kontaktējies ar mums. Šī paredzētie finanšu līdzekļi tiešām ārkārtīgi mazi. Eirojust eh, īsteno savu darbu. Uh, ar ļoti, ļoti nelieliem līdzekļiem, un tiešām šie nelielie papildu līdzekļi radīt lielus, lielas izmaiņas. Tātad, ja Eurojust ir vēl viens piemērs, piemērs, un mums ir jāatrisina šī situācija saistībā ar Eiropalu un Eiroģos, tā ir tiešām reāla problēma. Mans ieteikums būtu saistībā ar mūsu trīs dzirdētajiem komentāriem, ka mēs vajadzētu sagatavot mūsu nostāju. Un tas tiešām ir satraucoši šo aģentūru izpildu direktoriem. Mēs noteikti viņiem nosūtīšu mūsu viedokli. Vai ir vēl kādu kolēģi, kas vēlas komentēt budžeta jautājumu? Es zinu, ka tie kolēģi, kas bija iesaistīti visā šajā darbā, atvainojiet, lūdzu, Džerārd, vārds jums. Jā, paldies priekšsēdētāji. Varu pilnībā pievienoties kolēģu teiktajām un jūs arī to apstiprinājāt. Mums ir nepieciešami, nepieciešami līdzekļi, lai aģentūras būtu spējīgs veikt sev uzdotos pienākumus. Un tā, tak, tā taču bija padoma un parlaments, kas uh, uzlika šos pienākumus, tādēļ es pilnībā atbalstu attiecīgo līdzekļu piešķiršanu, lai varētu izpildīt šos pienākumus. Uh, Paldies, Džerald, tas tiešām noslēdz mūsu spēcīgo ieguldījumu šajā ziņā, un domāju, ka kolēģi arī sapratīs, manuprāt, Holmērs kundze, kā minēja, ka ir jāizveido stabila EPO, un nezinu, kā to var izdarīt ar pašreizējiem budžeta piešķīrumiem, jo gaidas tiešām ir ārkārtīgi augstas. Liels paldies! mēs tagad varam pāriet tālāk. So we have colleagues now point 11, which Pie 11. punkta ļoti aktuāls pētījums. Propagandas, dezinformācijas jautājums, slavenās uh, viltus ziņas, kas ietekmē sabiedrības viedokli. Uh, Un īpaši šajā vēlēšana periodā tas ir ļoti aktuāli. Ļoti daudz kolēģi strādā pie šī jautājuma saistībā ar Facebook uzklausīšanām un citiem mūsu darba aspektiem. Un šeit jūs redzat uh, politikas departamentu īstenoto pētījumu. Šeit prezentācija, to pieprasīja mūsu koordinatori. Un pie mums šodien viesojas Baiers kundze, kas 15 minūšu laikā prezentē šo pētījumu, šos rezultātus. Ļoti interesanti, manuprāt, kolēģi. Okay, thank you very much. Liels paldies, ka uzaicināt mani šeit piedalīties. Man ir liels gods prezentēt mūsu pētījumu saistībā ar šo jautājumu, kā dezinformācija un propaganda ietekmē tiesiskumu, demokrātiju un cilvēktiesības Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. Šo pētījumu sagatavoja seši izcili autori, līdzautori un trīs līdzstrādnieki, to pārskatīja divas neatkarīgi ārējie eksperti, kā arī vairāki iekšēja Eiropas parlamenta pētījuma departamenta eksperti. Un uzdrošinās teikt, ka tā ir ļoti rūpīgi sagatavots, tas ir rūpīgi sagatavots pētījums jaunā pētniecības jomā. Un mēs centāmies nodrošināt visus iespējamos resursus un pateicoties in, starptautiskajai interesē pēdējo gadu laikā, uh, Tas tikai veicināja mūsu pētījumu datus. Metodoloģija ir sīki izstāstīta pašā dokumentā, par to detalizētāk nestāstīšu, bet īsumā pastāstīšu par galvenajiem dokumenta sadaļām, saturu un par pāris uh, galvenajiem konceptiem šajā dokumentā. Mūsu pētījums uh, īpaši uzmanību pievērš uh, pašā aptvēruma definēšanai, ko īsti nozīmē dezinformācija un tā dažā, tās dažādie veidi, tiek uzskaitīti būtiskākie pasākumi informācijas kampaņa ietveros, kas mūsuprāt demokrātiskajās sabiedrībās tiek uzlūkots kā problēmas. Tāpat arī tiek nodrošināts teorētiskais kon teorētiskā koncepcija un kā, kā, kādi būtu iemesli, kādēļ mainās šīs uh, saziņas veids. Uh, Tāpat arī tiek izanalizēts eh, tas, kā tas viss ietekmē demokrātiskos procesus, tiesiskumu, cilvēktiesības Eiropas valstīs. Tāpat arī tiek izanalizēta juridiskā vide, esošie šās tiesību normas, kā tās var izmantot, lai tiktu galā ar šo problēmu, kā arī tās tiesiskās normas, kas tika sagatavotas pēdējo gadu laikā, lai cīnītos pret dezinformāciju, un vai tās tiešām ir efektīvas šajā cīņā. Papildus vēl arī tiek aplūkoti nākotnes uh, traucējošās tehnoloģijas un iespējamies politikas problēmas un pētījumi nākotnē. Racionāls publiskais diskurss ir viens no galvenajiem demokrātiskajām raksturiezīmēm, un interneta laikmetā tas ir mainījies, Pirmkārt, kļuvis daudz iekļaujošāks, jo ik viens, ik viens bez jebkādiem ierobežojumiem var aktīvi piedalīties šajā publiskajā diskursā, jo trūkst, eh, vairs nav nekādu vārdu sargu, nav nekādu ierobežojumu, ne finansiālu, ne saistībā ar izglītību, vai pat uh, rakstīt prasme vairs nav nepieciešama. Taču spēles laukums nav vienlīdzīgs mums ir tā dēvētie lielie spēlētāji, tradicionāls Eh, spēlētāji un var izmantot mākslīgos izplatīšanas ceļus, lai publicētu dažādu veidu saturus. Tiek izmantots arī mārketinga tehnoloģijas, lai pievēr, tiktu līdz zināmām sabiedrības daļām daudz efektīvākā veidā, lai daudz efektīvāk pasniegtu savus vēstījumus. Un tas arī ir ietekmējis uh, sabiedrības viedokli. Šeit pastāv dažādi stereotipi, klausītāju polarizēšana. Visi šie faktori apkopojas un rada jaunas uh, sabiedrisko diskursu, bailes. Uh, cilvēki arvien vairāk piedalās, taču kļūst arvien emocionālāki. Viss notiek zibens ātrumā. Uh, šīs emocijas tiek pārvestas dzimšanas ātrumā, taču racionāli zinātniski pierādījumi vairs netiek ņemti vērā. Tādēļ šī plaisa starp uh, populāriem mēdījiem un zinātniskajā uh, argumentāciju ir pieaugusi pēdējos desmit gadus laikā. Un viens no politikas uh, mērķiem varētu būt samazināt šo plaisu. Pētījuma laikā esam novērojuši divus faktorus, kas ir mm, noteikuši dezinformācijas kampaņu efektivitāti. Viens no tiem ir uh, mēdīju sistēmas plurālisms, jo mēs saprotam, ka neplurālas sistēmas ir ļoti vieglas mērķis dezinformācijas kampaņām un propagandas kampaņām vienkārši tādēļ, ka uh, auditorijai nav pieejami alternatīvie avoti, lai varētu pārbaudīt šo informāciju. Un otrs faktors ir šo dezinformācijas kampaņu struktūra. Uh, jo dažādas parādiski pasākumi, kur tiek informācija publicēta no nelieliem mēdījiem, to nevar visu salīdzināt ar milzīgām koncentrētām kampaņām, kas ir labi finansētas, kas izmanto dažādas saziņas kanālus vienlaikus. Nākamais slaids, lūdzu. Pētot pamattiesības, kuras ietekmē šis fenomens, mēs konstatējam trīs galvenās cilvēktiesības, kas tiek tieši ietekmētas no dezinformācijas puses. Pirmais ir cilvēku cieņa, jo tas ir iemesls arī citām cilvēktiesībām, kā brīvība izteikties, privātums. to visbiežāk ietekmē mākslīgā inteliģence, dažādi interneta troļļi, jo rada iespaidu, ka šeit darbojas cilvēki, taču izmantojot dažādas uh, profilā noteikšanas tehnoloģijas tiek konstatēti personīgi ievainojamības lauki un mērtiecīgi tiek uh, apstrādāti cilvēki balstoties to viņu bailēm. Tālāk uh, ir jāpiemina privātums un tiesības uz privātajiem datiem, ko pārkāp tieši mikro, targ, mm, uh, mikro uzbrukumi, mērtiecīgi mikro uzbrukumi ar kuru palīdzību cenšas uh, palielināt uzmanības pievēršanu tieši šāda veida informācijai. Sociālie mēdīji, uh, to dati tiek uh, ievadīti algoritmos, kas nepārtraukti pārstrādā šos datus un perfekcionizē šīs mērķiecīgās tehnoloģijas, lai panāktu vislabāko veidu, kā iedarboties kampaņās, vai nu komerciālās kampaņās vai citās. Šeit tiek izmantot cilvēku ievainojamība, personīgie dati tiek izmantoti, lai eksploatētu cilvēku vājās vietas un izmantot šos faktorus. Paralēli datu aizsardzībai šī mērķiecīgā mikrotehnoloģija izmantošana ietekmē arī publisko diskursu kas ietekmē cilvēku iespējas izvēlēties eh, arī savu viedokli vēlēšanu posmā. Un šeit ir tāda divpusējs zobens, jo no vienas puses tas ietekmē cilvēkus, kas saņem šo informāciju, un arī tie cilvēki, kas nesaņem, jo viņi nesaņem informāciju, bet iegūst informāciju no saviem līdzpilsoņiem. Uh, Un tādā veidā, piemēram, politiskās partijas var izvēlēties savus politiskos vēstījumus un vērsties pie dažādām auditorijām, pat ar pretrunīgiem vēstījumiem, un šādā manipulatīvā veidā var maksimizēt savus uh, rezultātus. Un bieži vien tas, šis mārketings balstās uz sensitīviem datiem, kur ir jāpiešķir pieš, piekrišana no datu aizsardzības jomas. Un tas ietekmē arī izpausmes eh, brīvību un informācijas saņemšanas brīvību, mēs esam atraduši to, ka um, nepareiza informācija pat par sevi nav nelegāla, taču ja visā vidē ir šādas informācijas pārplūdums, tad galvenais šī mēdīja uzdevums rada sistēmiskus pārkāpumus eh, preses brīvības jomā. Uh, kas var ietekmēt brīvības izteikties un brīvības saņemt informāciju. Un tā ir e, pilsoņa e, tiesības e, tiešām saņemt informāciju. Um, the rule of law, democracy and tiesiskums, demokrātija, pamatiesības ir kā tāds uh, pamata trīstūris, lai varētu parādīt, kā viens faktors no otra atka atkarīgs. Un, protams, arī visa sistēma ir pilnībā iekļauta. Kā jau es pirms tam teicu, arī vārdu izteiksmes brīvība, informācijas brīvība, tā tiek pārkāpta sabiedrībā. Uh, Un, eh, piemēram, runājot par eh, cilvēku līdzdalību vēlēšanās, tas ir ietekmēts, eh, un tas, piemēram, demokrātiskā lēmuma pieņemšanas procesā. Ja kāda dalībvalsts Eiropas Savienībā ir ietekmēta, ja tur notiek pamatiesību pārkāpums vai tiesiskuma pārkāpums, tas, protams, ietekmē visu Eiropas Savienību. Šīs pilsoņus šajā dalībvalstī, kas ir arī Eiropas Savienības dalībvalsti, protams, arī puses, kas iesaistīts demokrātiskā lēmuma pieņemšanas procesā, attiecīgā dalībvalstī. Ja kāda dalībvalsts, piemēram, demokrātiskās vēlēšanās, piemēram, Eiropas parlamenta vēlēšanās, ja to ietekmē, piemēram, manipulācija, propaganda, dezinformācijas kampaņa, tad tas varētu ietekmēt arī visa Eiropas parlamenta tiesiskumu. Un uh, mēs esam šeit uh, parādījuši tādu kā tabulu, kādā veidā demokrātisko procesu manipulācija kā tas var ietekmēt demokrātiju un kā tas ir saistīts viens ar otru un ko Eiropas Savienība darīt šajā ziņā. Pirmā sadaļa kreisajā pusē vertikālais stabiņš parāda procesu demokrātiskajā lēmumu pieņemšanas procesā. Tiesiskumā, pamatiesībās un eh, kas tiek eh, vai nu sagaidies un kas notiek, ar, ja ir manipulācija. Horizontālā sadaļa parāda ka demokrātija vai nu paliek sabiedrībā, kā pamatvērtība, vai tā piedzīvo sagrāvi. Un otrais scenārijs. Ā, tas nenozīmē, ka viss ir perfekts. B scenārijs ir kā instrumenti demokrātiskā pašnoteikšanas kas eh, viņiem neizdodas eh, aizsargāt demokrātiju no autoritāriem spēkiem demokrātijā. Pat tad, ja demokrātiskās process ir ievērots, eh, ir iesaistījuši autoritāri spēki demokrātijā un vēršas pret demokrātiju. Tā kaitē. Un šajā gadījumā Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot savus uzraudzības pārskatīšanas spēkus. Uh, Un trešais scenārijs - demokrātiskās process tiek manipulēts, piemēram, kaut kādu neoficiālu, nelegālu kampaņu finansēšanu, un uh, demokrātija vēl tomēr. Uh, Saklabā šajā gadījumā Eiropas Savienībā vajadzētu vērtēt, vai tā ir kaut kāda procesa neveiksme, vai tas ir pietiekami nopietns uh, kaitējums, lai varētu uzsākt uh, lietot mehānismu, uh, tiesiskuma kontrolē otrais pants Eiropas Savienības līgumā, vai Eiropas Savienības vērtības ir eh, īstenotas. Un D scenārijs, ceturtais scenārijs, atkal ir tāds skaidrs gadījums, kad tiek eh, uzsākt mehānismu, lai aizsargātu otro Eiropas Savienības eh, pamatlīgumu pāntu, gadījumā, ja process ir manipulēts un ja demokrātijai ir nodarījis nopietns kaitējums. Lūdzu, nākamais slaids. Par ieteikumiem. Tās var sadalīt divās lielās grupās. Pirmkārt ir spēcināt demokrātisko pretoties spēju, un otrais ir mediju politika. Par uh, demokrātiskās pretoties spējas stiprināšanu pētījums ļoti precīzi parāda, kas uh, tieši tiek saprasts ar šo demokrātisko pretoties spēju. Mēs uh, izmantojam šādu jēdu, uh, jēdzienu kā tāda, jā, pretoties spējīga, stabila demokrātija, militanta demokrātija. Un tas ir arī paskaidros, ko nozīmē šī koncepcija. Un šeit vajadzētu saglabāt līdzsvaru starp brīvība ierobežošanu un pretoties spēju, stabilitātes spēja, būt. Un šeit ir arī, šajā dokumentā novērtēt arī riska faktori. Un šie divi instrumenti ir tādi preventīvi savā būtībā. Un, eh, ja demokrātija nodarīts ir nopietns kaitējums, tad eh, ir eh, ļoti minimāls iespējas, kā to var atkal atjaunot ar tiesiskiem instrumentiem. Nākamais slaids šajā jomā par demokrātisko pretoties spēju. Es gribētu četrus galvenos punktus pieminēt dažas ieteikumus eh, par nākamajiem Eiropas parlamenta vēlēšanām. Ilgākā laika periodā tiek ieteikts izmantot tādus eh, spēcīgākus un no platformām neatkarīgus eh, noteikumus, nodrošināt lielāku caurskatāmību, kas būtu harmonizēta starp dalību valstīm. Un attiecībā uz reklāmu ir svarīgs jautājums arī uh, nodrošināt eh, tīrus un skaidrus noteikumus par eh, vērošanu kampaņas finansējumu. Tātad eh, trešais ir, tur ir runa par datu aizsardzību. Protams, šī datu aizsardzība regula ir ļoti liels. Uh, sasniegums, bet šis darbs nav pabeigts. Ir jāpabeidz darbs arī pie e-privātuma regulas, ir īpaši tas attiecas uz uh, platformu piedāvātiem, sociālo mediju piedāvātiem. Šiem notiekumiem ir jābūt arī ieviestiem un jāpabeigtiem tādiem uh, lietotēm draudzīgā vidē, praksē, jo pamatiesība pamatregula uh, reizēm ir vāja tā nedarbojas praksē. Un, protams, arī pilsoniskā izglītība, galvenokārt arī perifērijā, gan arī geogrāfiskā izpratnē, gan arī sociālā perifērijā, lai palielinātu uh, zināšanas par Eiropas Savienības vērtībām, demokrātiju, vēlēšanām, eh, kampaņām, un lai tiešām varētu cilvēkam radīt apziņu par šo iespējamo propagandu, un lai uzlabotu šīs izglītības programmas kvalitāti, tas ir jāsaklabā un ļoti jākontrolē Eiropas Savienības institūcijām. To nevajadzētu atstāt tikai vietēju organizāciju rīcībā pastāvošās izglītības programmas, eh, tos vajadzētu papildināt arī ar eh, apmācītāju programmām, Un, uh, lai varētu vērsties pie grupām, kuras ir grūti sasniegt, protams, arī mediju lasīt prasme ir svarīgi arī par ētiskajiem principiem, par to, kā notiek publikācijas sociālajos medij medijos, ne tikai par to, kā tie tiek lietoti, bet kā dalās ar šiem sociālajiem medijiem un kā notiek publikācijas sociālajos medijos. Nākamais slaids, lūdzu. Nākamais bloks ir par mediju politiku. Mēs šeit veidojam. Ne iepriekšējā lūdzu kā veidotu uzticības pīlārus. Lūdzu, tālāk vēl nākamo slaidu. Kā veidot uzticības pīlārus medijos un kā piedāvāt uh, publisko pakāpojumu medijus, jo tas patiešām kalpo sabiedrībai vajadzētu uh, izvairīties no tā, ka to šos medijas izmanto, lai izplatītu nevēlam propagandu un uh, publisko mediju pakāpojumu. Nu, ir jārūpēs par to, lai tie tiešām kāpotu sabiedrībā, lai nebūtu tā, ka tiek nolaupīta valsts. Un uh, šo 862 pamatlīgumā ir norādīta mediju loma, pastāvošo noteikumu par to, kam ir atbildība, un tas arī ir jāizmanto platformu sniedzējiem. Un vajadzētu nodrošināt regulāru kontroli, lai nodrošinātu, ka mediju kontrole, mediju brīvība un plurālisms ir ņemti vērā, īstenoti. Tas ir arī no tiesliskuma da daļa, un ir jābūt arī šādam pāraudzīšanas mehānismam. Par platformām Šeit ir vairākas rekomendācijas. Galvenā ideja ir uh, nevis, lai kaut kādā veidā izdarītu spiedienu uz informāciju, bet lai radītu tādu vienādu ietvaru visiem atzinumiem, lai tie tiktu uzklausīti. Un likumdošanas ietveram, ja to nevajadzētu darīt tā, kā, lai kaut kādā veidā nelegāli varētu uh, Mm, kaut kādu konkrētu informāciju, lai veidot tādu kopīgu arhitektūru, uzbūvi visai informācijai, lai varētu uh, arī personālos datu šeit uh, izmantot. Uh, šie daži nosacījumi šeit ir jāmaina. Nākamais slaids parāda par ieteikumiem attiecībā uz sociālajiem mediju platformu piedāvātēm. Otrais punkts šajā sarakstā ir svarīgs. Vajadzētu juridiski prasīt, ka galvenā platforma piedāvātāji būtu neitrāli, piedāvāt neitrālus pakalpojumus, lai nebūtu pieļauts, pieļaut diskriminācija attiecībā uz saturu un uh, lietotājiem. Lai pabeigtu savu prezentāciju, vēlētos uzsvērt, ka pētījums ir uh, iekļaut vairākus uh, ieteikumus, kas tiešām ir vērts izlasīt, un gribētu uzsvērt īpaši dažus punktus no ieteikumiem, kas ir izšķirošākie, varbūt raugoties tieši uz uh, tādu ilgtermiņa perspektīvu un tādu kopīgo ainu. Tad šīs demokrātiskās pretotās spējas eh, veidošana uh, nu, kāda veida ir iespējams vērsties pret populismu un autokrātijām. Otrs ir vajadzēja būt stabilai personālo datu aizsardzībai, kas arī ir svarīgs uz nākotnes tehnoloģijām. Tad, ja mums neizdosies to nodrošināt, tad arvien vairāk un vairāk būs personāls datu uh, eksploatācija, nevēlama izmantošana, un tas radies, ne, nevar radīt, protams, stabilu sabiedrību. Un trešais ir, vajadzētu reformēt politiskās kampaņas. Ja jūs vēlaties saglabāt demokrātiju, tad, protams, ir jāmaina šī, šīs politiskās kampaņas, un Eiropas Savienības līmenī to var izdarīt daudz labāk nekā atsevišķu dalību valstu līmenī. Otrais, arī ētiskie noteikumi ir jāmaina, tad godīga un ētiska kampaņa. Tai Tur vajadzētu ņemt vērā tāds pašregulējošus standārtus, ko ņemt vērā politiskajās puses, un kaut kas, ko arī varētu augstu novērtēt arī vēlētāji, un šī iemesla dēļ ir jāpiemina arī sociālās izglītības jautājumi. Jā, liels paldies par jūsu veikto darbu. Tas ir tiešām būtisks, aktuāls jautājums. Paldies arī deputātiem, kas bija zālē un klausījās. Un arī koordinātori šajā jautājumā. Paldies arī kolēģu vārdā. Vai jautājumi ir, vai komentāri no jūsu puses? Barbara, Barbara Spinelli un tad Judīte. Paldies par jūsu prezentāciju un par veikto pētījumu. Jā, pagaidām es neesmu to izlasījusi vēl detalizēti, bet es pa diagonāli. Jā, protams, daudzas rekomendācijas, daudz ieteikumi ir ļoti pamatoti, un dažas šaubas un jautājumi man tomēr radās. Kad es biju referente par mediju brīvību, man sevišķi svarīgs likās viens punkts. Tas ir tāds trauksmas celšana par uh, dezinformāciju tiešsaistē. Un uh, kā daļa no tā, kas, nu, kas ir likumīgs pamatots, tātad lietas, kas ir tiešsaistē, tas varētu būt uh, tāds tiešām kā tādi mētiecīgi, mikromētiecīgi vērsts, un uh, tas tiek izplat, izplatīts. Tas nav tikai sociālās medijos, bet tas arī galvenajos, uh, vislielākajos masu medijos. Jā, un uh, jā, arī kopš Korejas kara, piemēram, arī šādas parādības ir piedzīvotas. Un, protams, ka šīs, šī parādība vieš bāžas. Es pati esmu bieži žurnāliste, un uh, man ir ļoti liela pieredze, ko esmu varējis savākt. Piedesmitajos gados galvenais motīvs vienmēr bija tāds, ka vajag arī saturs parādīt tā pārspīlētā veidā, lai pievērstu uzmanību. Ko tas nozīmē tiešais žurnālismam? Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka, piemēram, arī ekonomistā, The Economist laikrakstā arī šī stratēģija tiek izmantota. Otrais punkts. Es gribētu runāt par jūsu pētījuma ceturto daļu nodaļu. Tur ir runa par pasākumiem, kas ir tikuši veikti Francijā, Itālijā, Vācijā, lai tiešaistes uh, Eh, saturu izņemtu no interneta. Šie pasākumi ir pārspīlēti un neproporcionāli šajās valstīs. Kā jau teicu, tas nav viss samērīgi un nepareizi, jo no valsts iestāžu puses ir tāda vēlme saglabāt kontroli, bet es drīzāk būtu par pašregulāciju un eh, tādēļ es esmu arī ļoti nobažījusies, ka šī darba grupa, te tik pieminēta Task Force, tā ir darba grupa, kas strādā Eiropas komisijas ārlietu dienestā. Tas man arī liekas, ka tāda pārspīlēta reakcija. L'unione Ma se si comincia a analizzare i risultati delle... Šeit pastāv, protams, arī risks, ka ārējie spēki iejauksies Eiropas Savienības uh, lietās, bet ja mēs paraugāmies uz Brexita rezultātiem vai ASV vēlēšanām vai Francijas vēlēšanām vai Itālijas vēlēšanām, un ja mēs tad uh, pieņemam secinājumu, ka tas ir tādēļ tā noticis, ka ir bijusi iejaukšanās no ārpuses, tad tas nozīmē, ka vairākums apvienotajā karalistē ir par Brexitu, tādēļ, ka ir iejaukušās citas valstis. Un ka to būtībā ir, ir e, tādā veidā izvēlušās citas valstis šo rezultātu. Un, e, ja šeit ir jāpiemina arī nepatiesa apmelošana, runa ir arī par to, ka to ir eh, jāatbrīvo no kriminalizācija, bet, manuprāt, mediju jomā tas nav izdevies. Jā. Daudzas no lietām ir, kas pieminēts arī jūsu ziņojumā, bet mēs esam mēģinājuši, protams, iekļaut pēc iespējas vairāk lietas Eiropā. Bet tas ir ļoti sarežģīts, sarežģīta joma. Runājot par nodaļām, par perspektīvu, Jūs jau pieminējāt vairākus no šiem jautājumiem. Jā, jūs runājat arī par uh, drukāto presi un uh, kā piemēru. Barbara Spinelli jau arī pieminēja Brexit jautājumu, tātad šādi mētiecīgi jautājumu par to, kā tur tiek iesaistās institūcijas. Uh, un uh, asociētā prese. Šāda veida pieeja. Tas attiec uz mediju atbildību. Jā, un attiecībā uz drukāto presi, vai tas ir pietiekami šie uh, rūpīgi pārbaudīs? Ja mēs šeit daudz runājam par tiešāsas uh, produktiem, uh, kas ļoti ietekmē arī politiku, bet tas pats tikpat labi var tikt eh, pieminēts attiecībā uz uh, drukāto presi un par mediju plurālismu, arī par cita veida produktiem ir jādomā. Labprāt, uh, uzklausītu, kādā veidā tādā savā akademiskajā pētījumā jūs uh, aplūkojat šo kapacitāti. Piemēram, vakar, kad premjerministri izdarīja paziņojumu, un tas tika atkārtots uh, galvenajos medijas, medijos, drukātajos rietumu medijos, kuri koncentrēsies galvenā, galvenā šī atbildība. Mēs nerunājam tikai par uh, tiešsaistes produktiem, bet arī par cita veida mediju plašsaziņas līdzakļiem un to atbildību. lielākie tiešaistas produkti. Daily Mail, piemēram, lielākais pasaulē. Bet tas būtu interesants punkts par šo atbildību, kā cilvēku uztver to. Ieteicis Argentīniem, pēc tam Brigita Sipele. Jā, tas viss ir palicis tā mazliet teorētiski. Varbūt jūs varētu mums vairāk mm, sniegt piemēru un sīkāku informāciju, kā jūs nonācāt pie eh, šiem secinājumiem. Es pamanīju, ka jūs esat no Budapeštas, varbūt jums ir kādi ungāru piemēri. Tāpat arī es gribēju runāt par šo um, par šiem mikro uzbrukumiem. Mēs te runājam par laiku tieši pirms Eiropas vēlēšanām. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kur jūs uh, noliekat šīs robežas. Sociālajie mēdīji noteikti paliks, un, protams, ka mums ir jāsniedz citi signāli, ja runa par atšķirīgiem grupējumiem, bet uh, varbūt jūs varētu pastāstīt, kur jūsuprāt tiek pārkāpta šī līnija. Paldies, uh, Judīte, un tagad Birgita. Paldies! Es vēlētos runāt par tādiem eh, vispārējiem noteikumiem. Mums ir jālab, labāk jāregulē datu privātums pasaulē, kur viss ir pieejams digitāli. Šeit vēlējos uzsvērt, ka mums ir problēma. Pašreizējā situācijā, tad, kad mēs runājam par GDPR, e-privātumu un citiem likumiem, mēs eh, no politiķiem Un ļoti bieži arī no uh, industriālās nozares dzirdam, ka mēs mēģinām visu pārāk daudz regulēt, bet tad, kad ir runa par pamatiesību aizsardzību, par brīvām vēlēšanām un arī citiem jūs pieminētajiem jautājumiem, uzskatu, ka mēs uh, neesam šeit aizrāvušies ar regulēšanu, drīzāk mums šīs regulēšanas pietrūkst. Vēlējos mi ar minēt arī mēdīju brīvību. Mēdī ir uh, ir tikai viena mūs, viens mūsu sabiedrības aspekts. Pats par sevi nevar teikt, ka mēdī būtu labi vai slikti. Tāpat mēs bieži vien runājam par labi um, aprīkotiem, kvalificētiem, gudriem žurnālistiem, bet arvien biežāk mēs runājam par tādiem mēdījiem, kur ik viens var teikt, ka viņš ir žurnālists, kaut, viņa, kaut arī viņam trūkst vajadzīgo kvalifikāciju. Mums vajadzētu nodrošināt, lai cilvēki, kas strādā mēdījos, ievērotu noteikumus. Arī pašiem mēdījiem ir jāievēro demokrātija un tiesiskums. Viena no atšķirībām, ar ko mēs saskaramies, ir tāda, ka vecmodīgajā pasaulē tāda, kad eh, drukātajiem mēdījiem sniedza eh, nepareizu informāciju, tad eh, klausītāji, kas uz to varēja reaģēt, bija diezgan nelielā skaitā, bet Tagad eh, digitālajā vidē ietekme ir daudz plašāka. Par mikrouzbrukumiem jā vēlreiz. Problēma nav tajā, ka tas būtu kaut kas labs vai slikts. Politiskās partijas vienmēr ir mēģinājušas atrast eh, savu auditoriju un mēģinājušas eh, uzrunāt konkrētas grupas, bet problēma ir tajā, ka kā kontrolēt to, kurš mēģina piekļūt šiem cilvēkiem, un tāpat arī vajadzētu labāk saprast, kā tikt galā ar šiem, šīm atšķirīgajām formām. Liels paldies arī par skaidrojumiem un definīcijām attiecībā uz nepareizu informācijas sniegšanu, maldinošas informācijas sniegšanu un tā tālāk. Mums vajadzētu saprast, kā ar to visu tikt galā. Uh, Tagad vēlos uzdot jautājumu. Šajā digitālajā pasaulē mēs dažkārt rīkojamies vecmodīgi. Kāds būtu vislabākais veids atklāt, ka šī ir nepareiza informācija, šī ir maldinoša informācija, un kāda varētu būt reakcija, nedomājot tikai par šo mm, mikromērķa auditorijas problēmu? Mums ir jādomā par to, kā labāk runāt ar cilvēkiem. Jūs minējāt arī demokrātijas stiprināšanu un debašu stiprināšanu tā, lai debates būtu daudz plašākas un detalizētākas. Cilvēki bieži vien izlasa tikai vīrsrakstus, izlasa eh, kādas eh, Twitter ziņas un uzskata, ka viņi visu saprot. Uh, Mums vajadzētu stiprināt demokrātiju, un es uzskatu, ka demokrātijas stiprināšana nozīmē to, ka mums ir vajadzīgas reāls debates ar īstiem cilvēkiem fiziskā vidē, jo tā ir vienīgā iespēja nodrošināt reālu viedokļu apmaiņu un rēģēt uzreiz uz dažādiem argumentiem. Uzskatu, ka šeit valsts iestādes un arī politiskās pārtījas, kā arī visi pārējie pasaulē varētu nākt klajā ar idejām, kas ļautu stiprināt mūsu demokrātiju, ļautu veicināt izpratni par demokrātijas jēdzienu un tāpat arī varētu veicināt dialogu visās tā formās. Varbūt jūs varētu mums uh, sniegt paraugu prakses piemērus. Uzskatu, ka jūs arī esat viens no šādiem paraugu prakses piemēriem. Nāsmu iepazinusies ar visu, bet varbūt jūs varat sniegt mums konkrētus piemērus. Lielas paldies, Birgita! Šis ir ļoti eh, liels pētījums par ļoti svarīgiem jautājumiem. Varbūt jūs varētu reaģēt uz šiem konkrētiem uzdotajiem jautājumiem, un tad paskatīsimies, kā rīkoties tālāk. Lielas paldies par šiem interesantiem jautājumiem. Es esmu ļoti priecīga, ka šie jautājumi tika uzdoti, jo šķiet, ka mēs ejam pareizajā virzienā ar šo pētījumu un ar rekomendācijām. Uh, Vēlējos runāt par šo trauksmes celšanu un skandalizitāti un to, ka šis fenomens ir jauns, vai varbūt nemaz nav tik jauns. Domāju, ka ne visas avīzes šo jautājumu vienkāršo. Protams, ka šis jautājums ir mm, komplicēts. Protams, ka eh, maldinošas informācijas sniegšana un dezinformēšana ir uh, vecas kā pasaule. Mums eh, ir šādi piemēri eh, no antīkās pasaules. Mums ir tātad piemēri pat no Romas impērijas attiecībās propagandu un maldinošas informācijas sniegšanu. Pēdējo pāris gadu laikā šķiet, ka šī situācija ir sasniegusi jaunu līmeni, un tas ir sācis ietekmēt sabiedrību. Protams, ka eh, cēloņus un efektu nevar zinātniski pierādīt, Mēs nevaram arī atrast laboratorijas apstākļus, kur to visu izmērīt, bet, piemēram, Amerikā vēlēšanas 2016. gadā patiešām tika ietekmētas. Mēs nevaram pierādīt, vai te bija runa par krievu mēdīju ietekmi. Iespējams, ka viss šis fenomens saistās arī ar konkrētām paudzēm. Pētījumi rāda, ka Eh, veci cilvēki tiek dezinformēti septiņas reizes vairāk nekā jaunieši. Šķiet, ka jaunieši labāk saprot, kā uztvert informāciju. Viņi jau ir pieraduši pie digitālās pasaules no bērnu kājas. Un tas nozīmē, ka sabiedrība cerams kļūs daudz uh, labāk sagatavota, un tiem, kas vēlēsies to dezinformēt, vairs nebūs tik daudz iespēju to darīt. Mums vajadzētu nodrošināt tādas struktūrālas pārmaiņas arī demokrātiskās valstīs. Kā rēģēt uz izaicinājumiem demokrātijā? Šeit, protams, ir jārunā par Brexitu. Arī mūsu pētījumā mēs esam norādījuši, ka Ir ļoti daudz cilvēku, kas jūtas vīlušies un kas pašlaik aktīvi piedalās publiskās diskusijās, un šī vilšanās ir reāla. Tātad, ja politiskā elite nespēja sniegt atbildes uz eh, cilvēku vilšanos, uz frustrāciju, kas, protams, ir saistāmā arī ar plašsaziņas eh, līdzekļiem, uh, tad situācija visticamāk nemainīsies. Sociālie mēdīji ietekmē publiskās sfēras struktūru. Change the structure of the public sphere because it made everything much more transparent. Tātad viss tas ir daudz caurdzamāks. Mēs redzam, ka politiskie procesi ir daudz tuvāki tautai, bet uh, Diemžēl parastais cilvēks tos nekādā veidā nevar ietekmēt. Parastais cilvēks agrāk varēja piedalīties šajā sabiedrības diskursā, bet nekādas pārmaiņas viņi nevarēja panākt. Šie populistiskie politiķi, kas sola ātras izmaiņas, līdz ar to var iegūt labus rezultātus. Mm, atgriežoties pie Vācijas un Itālijas regulējuma, mēs varam konstatēt, ka tie ir neefektīvi. Uh, jo īpaši ir runa par Vācijas regulējumu, kur ir mm, konkrēti runāts par noziedzīgiem nodarījumiem, tātad par noziedzīgiem izteikumiem, kas ir definēti Vācijas krimināla likumā jau kopš otrā pasaules kara. Diemžēl eh, dezinformācija tur nav iekļauta, tātad eh, nepareiza informācija kā tāda nevar tikt kriminalizēta. Mēs esam devuši tādu uzvedinošu rekomendāciju, ko tad vajadzētu kriminalizēt, un esam nonākuši pie secinājuma, ka te var runāt tikai par procesiem, nevis par saturu. Galgulā, ja runa par vārda brīvību, tad būs grūti aizliegt izteikumus balstoties tikai uz to saturu, bet mēs varam runāt par izplatīšanas metodēm, un šeit mēs varam runāt par agresīvām izplatīšanas tehnikām un par uh, Nu, mikromērķa auditoriju. Piemēram, eh, komerces reklāmā to uzskata par ļoti liederīgu tehniku, tāpēc, ka cilvēki līdz ar to var izvairīties no sev nevajadzīgas reklāmas. Un, ja runa par politisko reklāmu, tad, manuprāt, ir vairāki principi, kurus varētu ievērot, un viens ir 22. pāns vispārējā datu aizsardzības regulā. Mēs rekomendējam interpretēt šo pantu tā, ka um, mikromērķauditorijas izvēle balstoties uz sensitīvu informāciju saskaņā ar šo 22. pantu tiek uzskatīta par automātisku lēmumu pieņemšanu attiecībā uz cilvēkiem, kuriem tas varētu īpaši izmainīt uh, viņu apstākļus. Šajā noteikumā ir paredzētas konkrētas garantijas, kā sniegt uh, vairāk uh, pilnvaru un cilvēkiem pārvaldīt savus personas datus un ļaut viņiem um, piekrist šāda veidā situācijām, proti, ka viņi tiek iekļauti mērķa auditorijā. Bet eh, vajadzētu tā tad izvairīties no tā, ka cilvēki tiek uzskatīti par eh, objektiem, viņiem pat to nezinot. Otrs punkts ir caurdzamība. Cilvēkiem, jeb lietotājiem ir jādod eh, iespēja piekļūt reklāmu bibliotēkām. Tātad eh, viņiem vajadzētu saprast, kāpēc viņiem tieši tika parādīta šī reklāma, kura politiskā partija par to samaksāja un tā tālāk. Datu aizsardzības rekomendācijās mēs iekļaujam arī to, ka cilvēkiem ir jāpiedāvā iespējas. Viņiem ir eh, jābūt iespējai piedāvāt savu personīgo informāciju šiem reklāmas sniedzējiem. Eh, viņiem pašiem ir jāizvēlas, kādu informāciju viņi sniegs un kādu nē. Piemēram, seksuālo orientāciju arī viegli, viegli var noteikt no sociālajiem mēdījiem, no datiem, kas tiek sniegti sociālo mēdīju sniedzējiem, bet cilvēkiem ir jādod iespēja uh, Mm, atteikties un nesaņemt eh, informāciju, kas balstītos uz šo eh, konkrēt, uz šiem konkrētajiem datiem. Mūsu pētījumā ir vairākas nodaļas, kas eh, runā par dezinformācijas parādībām katrā valstī, un to visu mēs esam sadalījuši arī sadaļās. Runājot par manu valsti, balstoties uz zinātniskiem pētījumiem, ko veica Oksfordas institūts, Es varu jums pateikt, ka Ungārija ir vienīgā valsts, kur šī informācijas kampaņa nāca tieši no valsts puses. Tā ir tāda īpatnība Ungārijas mēdīju vidē. Ja runa par pārāk lielu regulējumu, tad mums ir jābalstās uz pašregulējumu. Es kā vārda brīvības aizstāvē dodu priekšroku tam, ka pārāk liels regulējums ir slikts, bet eh, privātums ir leģitīms attaisnojums, lai regulētu nevis eh, saturu, bet gan mēdīju vīdī. Un vēlreiz atkārtošu, ka, manuprāt, tieši mēdīju vīdes struktūru vajadzētu pielāgot un uh, Eh, likumdevējiem vajadzētu to veidot. Nevajadzētu būt tā, ka tā tiek atstāta tikai tirgus procesu ziņā. Tirgum nevajadzētu būt tam, kas noteiktu pilnīgi visu šo struktūru un kā tā apstrādā saturu. Piemēram, ārstiem un advokātiem arī ir ļoti uh, liela piekļuve sensitīviem datiem, un viņiem tiek uzlikts eh, pienākums ar likumu neizpāst šos datus. Uh, Kāpēc gan sociālajiem mēdījiem uh, nevajadzētu uzlikt tādu pašu pienākumu? Galu galā viņiem arī ir piekļuvi šādiem datiem, ņemot vērā viņu pakalpojumu raksturu. Jums arī bija jautājums? Nē, neaizmirstiet par manu jautājumu. Drīzāk es uh, vēlējos paust savu izmisumu. Vēlējos šeit pieminēt to, ko Daily Mail nopublicēja par Terēzu Meju. Es zinu, kas notiek. Div, pēdējos 25 gadus uh, vairāk saviešu grupas vienkārši nomāno Eiropas Savienību. Tiešsaistes uh, produkts ir kaut kas cits. Daily Mail atšķiras no publicētā Daily Mail. Nu, paldies Dievam, mums ir Guardian. Ekonomista Barbara nav nekas slikts, bet es saprotu, ko jūs teicāt. Pat uh, ekonomista nopublicēja šo frāzi. Pētījums ir izcēlis. Lielas paldies! Es eh, ceru, ka cilvēki varēs to izmantot. Mums ir bijušas uzklausīšanas par Facebook, tieši tāpēc arī koordinātori eh, uz to aicināja. Es eh, ceru, ka to varēs izmantot varbūt ne tagad, bet kaut kad nākotnē. Liels paldies par ieguldīto darbu. Paldies arī deputātiem, kas izteicās un uzdeva arī jautājumus. Un es ceru, ka tiešām šis darbs būs mums noderīgs. Tagad Es ar lielu prieku aicināšu mūsu vidū Maiklu Oflērtiju. Mēs uzklausīsim pamatiesību aģentūras direktoru. Lūdzu, palieciet mūsu vidū, es patiešām novērtētu, ja jūs paliktu. Sorry, I'm just um, updating myself on, um, on some matters. Es vienkārši mēģinu iegūt vairāk informācijas par to, kas notiek ārpus šīs zāles priekšsēdētāja konferencē. Anyway, sorry, Michael, can I... Uh, es atvainojos, Michael. Es gribētu sveikt jūs mūsu šīs dienas sanāksmē. Tā ir pēdējā sanāksme, kur es jūs pieteikšu. Es vēlētos jums pateikties par jūsu ieguldījumu aģentūras darbā, strādājot pie šiem jautājumiem. Uzskatu, ka tas ir patiešām fantastiski. Man ir ārkārtīgi liels gods, ka es esmu kopā ar maniem darbiniekiem, um, sekojis līdzi jūsu aģentūras darbam un arī redzējis, kā jūs darbojaties. Es eh, ceru, ka tas ir tikai sākums, nevis beigas. Parasti beigās eh, cilvēki noguruši, viņiem viss ir apnicis. Es vēlējos jums eh, pateikties par to, ko jūs esat darījis. Jūs patiešām esat cēlis aģentūras tēlu un esat arī cīnījies par aģentūras budžetu, par tās pilnvarām. Es uzskatu, ka tas ir daudz ko devis. Un cerams, ka mēs arī esam snieguši palīdzību uh, Atvainojos, ja dažkārt tas mums nav izdevies, bet domāju, ka kopumā sadarbība ir bijusi labā. Vēlējos uh, vienkārši to pateikt, tāpēc, ka, manuprāt, piesaka jūs pēdējo reizi. Protams, ka jūsu darbs ir bijis ļoti izaicinošs un vadīt šo aģentūru noteikti nav vienkārši. Vēlreiz paldies! Liels paldies arī jūsu darbiniekiem. Lūdzu, nododiet viņiem manu pateicību. Tātad šodien jūs uh, mūs informēsiet par kolēģu braucienu. Tas bija oficiāls brauciens un notika no 25. līdz 26. septembrim, un, protams, ka šodien mēs arī par to runāsim, tieši tāpēc jūs arī esat klāt. Es um, piedalījos šajā delegācijā kā viens no tās dalībniekiem. Uh, Cecīlija un pārējie arī eh, tajā darbojās. Es vēlējos norādīt, ka šis brauciens bija patiešām ļoti labs un tas eh, patiešām balstās uz aģentūras paveikto. Varbūt jūs varētu tagad nākt klajā ar savu prezentāciju, un tad mēs arī runāsim par fórumu. Vispirms dosim vārdu Kienges kundzei. Es atvainojos, Maikl, tātad eh, Vispirms mēs eh, dosim vārdu Kienges eh, kundzei, jo viņa bija šīs delegācijas vadītāja. Tad Cecīlija Kienge vadīja šo braucienu. Pamattiesību fóruma brauciens. Viņa mums paskaidros, kas tieši tur notika. Un pēc tam mēs arī uzklausīsim direktoru bet šis brauciens bija patiešām ļoti interesants. Cecīlija, jums vārds, un pēc tam arī tad eh, pastāstiet, kas bija pats svarīgākais. Grācie, prezidente, grācie, Klauda. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Klauda. Tas man tiešām bija eh, liels prieks un cieņa būt par misijas vadītāji pagājušajā septembrī uz uh, cilvēktiesību aģentūru un vēlos pateikties arī Flaherty kungam un Flaherty kungam par viņa klātbūtni šodien. Mūsu misija arī liecināja par to, cik ļoti šī komiteja ir interesēta spēcināt starpinstitucionālās attiecības, stiprināt tā šī aģentūra ir ļoti unikāla. Uh, tāda organizācija, kas aizstāv pamatiesības, un tas, tā ir arvien vairāk svarīgāka loma. Mēs varam piedalīties sešās plenārsēdēs, dažādās darba grupās, varējām veidot kontakts ar svarīgākajām eh, sabiedriskajām organizācijām, spējām sniegt savu ieguldījumu dažādo jautājumu risināšanā. Ar par 2020. gadu, un daudzkārt jau esmu uzsvērus to, ka Eiropas Savienība pēdējos gadu desmitos ir daudz ko panākusi cilvēktiesību spēcināšanā. Ļoti daudzas diskriminējuši ierobežojumi ir mazināti, un galu galā mums ir arī politiskā drosme uzsākt procedūru saskaņā ar septīto pantu. Tāpat arī esam pievērsuši uzmanību dažādām diskriminācijas veidiem, un šeit jo īpaši vēlos pateikties ar Flaherty kungam, jo viņš ir pievienojis mūsu komitejas cīņai, cīņai par pamatiesību aizstāvēšanu, uzturēšanu. Un vēlos arī viņam pateikties par šīs stratēģijas atbalstīšanu pret homofobiju, par to mums ir paredzēts arī uh, balsojums. Tad mums ir paredzēta īpaša rezolūcija par diskrimināciju, kas ir saistīta ar afroamerikāņu diskriminēšanu. Un šeit vēlos pateiktos viss visiem aģentūras darbiniekiem, kas vienmēr ir gatavi atbildēt uz mūsu jautājumiem, ar mums sazināties, strādājot ar mums kopā. Šeit tiešām ir lieliski paveikts darbs, taču vēl ir daudz darāmā, īpaši jāpiemin jaunie izaicinājumi. Pašreizējais politiskais naida klimats, ņemot vērā attīstību Eiropā populistiskās un uh, pret ārvalstniekiem naidīgās plūsmas katru dienu pārkāp pamatiesības. Šeit ir jāpiemina arī pamatiesība harta, kas ir jāīsteno. No tā ir atkarīga arī mūsu Eiropas Savienības uh, eksistence. Mēs esam pārlūkojuši dažādos jautājumus kopā ar izpildu direktoru. Uh, tos jautājumus, pie kuriem mums ir jāstrādā daudz vairāk. Tas attiec uz naida runām, tiešsaistē un bezsaistē, uz uh, dažādu jauniešu kri diskriminēšanu, kas uh, bieži vien tiek vainoti dažādos reģionos, uh, piemēram, populistiskās valdības to dara. Tāpat arī tiek apsūdzēta dažādā humanitārā palīdzība, piemēram, akvārijus un juventus kuģu skandāls. vēlos pieminēt arī šo pēdējo Itālijas gadījumu ar uh, nolaupīto autobusu. Tas tiešām ir skumji. Tāpat arī vēlos pieminēt to, ka mums bija liels gods piedalīties padomjas darba grupā, kur piedalījās eksperti, kas strādā pie cilvēktiesību jautājumiem, un šīs sanāksmes laikā es uzsveru to, cik ir būtiski veidot struktūrētu, pamatotu dialogu ar pilsonisko sabiedrību. Tāpat arī uzstājas to, ka Eiropas parlaments spēlē reālu lomu kopā ar dažādiem parlamentārajām komitejām nacionālajās valstīs, tad, kad ir runa par nacionālajiem noteikumiem pamatiesību jomā. Un noslēgumā vēlos paust tādu kā uzsaukumu mēs e, nevaram pieprasīt no aģentūras e, ievērot dažādus pienākumus, ja nepiešķiram attiecīgus budžetu līdzekļus. Ir būtiski, lai pamatiesība aģentūra varētu aktīvi darboties, īstenot sadarbību ar pilsonisko sabiedrību, nacionālajiem parlamentiem, lai uz to balstoties varētu izstrādāt jaunas stratēģijas cīņā pret naida klimatu, Eiropā, taču, lai to visu varētu īstenot, mums ir nepieciešami attiecīgie līdzekļi un resursi. Un vēlreiz vēlos sirsnīgi pateikties Oflairtī kungam un viņa darbiniekiem par uh, uzņemšanu Vīnē un ceru, ka varēšu piedalīties arī nākamajā fórumā. Liels paldies par šo ziņojumu. Manuprāt, tas ļoti labi atspoguļo šo sarežģīto situāciju kāds uzdevums ir jāpilda pamatiesību aģentūrai šajā sarežģītajā politiskajā vidē, jo šī aģentūra atbild gan parlamentam, gan ievēro Eiropas Sanības vērtības un dara to, cik vien iespējams. Izpildirektors ir arī runājis par šiem jautājumiem pagātnē un ir ārkārtīgi grūti visu to īstenot, jo vienā dienā ir jācīnās pret vienu lietu, otrā dienā afrofobija. Tiešām ir ļoti sarežģīti jautājumi, un par to Mēklis ir runājis jau daudz kārt. Taču, manuprāt, šis fórums tiešām bija lielisks pasākums, un mums ir jāpaturprātā, cik ļoti sarežģīts ir uh, viņa aģentūras darbs. Un esmu pārliecināts, ka par spīti jau gūtiem panākumiem priekšā vēl ir daudz izaicinājumu. Maikla, vai jūs vēlties vēl ko paust, un tad mēs uzklausīsim vēl citus kolēģus, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāju. Sākumā vēlos uh, tiešām sirsnīgi pateikties par jūsu paustiem novērtējumiem, jo īpaši Kengas kundzes, kas ir saistīti ar š... attiecībām starp šo komiteju, mūsu aģentūru. Mēs tiešām cenšamies jums vienmēr palīdzēt, un mums vienmēr būs eh, viena no galvenajām prioritātēm atbalsts parlamentam, ievērojot eh, cilvēktiesības eh, Eiropas Savienībā. Un jūsu siltos vārdus noteikti nodošu arī saviem līdzstrādniekiem, jo tas, ko mēs panākam, ir 110 darbinieku panāktājs. Tik pieminēt vairāki jautājumi. Par dažiem tiem, no tiem vēl šodien runāsim sīkāk, taču īpaši lepojos par datiem, kurus varējām apkopot attiecībā uz afrofobiju, jo tādējādi varam pievērst īpašu lomu, nozīmi šai problēmai. Šodien īpaši runājam par uh, antimusulmaņu naidu un vēlos izmantot, pieminēt jebkuru iespēju, kur šī aģentūra var izmantot visaktuālākos datus, lai konstatētu, kāda ir uh, dažādiem musturi šāda veida naidam starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Bet jo īpaši vēlos pateikties Hengas kundzei un viņas delegācijai par dalību fórumā šīs komitejas un parlamenta locekļi, tostarp arī Gineses kundze, ļoti aktīvi piedalījās fórumā, un mēs ļoti augsti spēlējam šīs dažādas, augstu novērtējam šīs dažādās lomas, kuras parlamenta locekļi spēlēja piedaloties dažādās aktivitātēs fórumā. Un tiešām ar ļoti in lielu interesi lasu jūsu ziņojumu projektu, kas ļoti labi atspoguļo šī fóruma uh, garu. Uh, Šis fórums ir bijis mūsu aģent, un ir joprojām mūsu aģentūras viens no galvenajiem pasākumiem, kurā tiek apkopots dažādas grupas, kas dalās ar dažādiem viedokļiem, bažām par pamatiesībām Eiropas Savienībā. Diemžēl man nav laika, lai pastāstītu par visām šīm grupām. Šeit, protams, ir visacīm redzamākās grupas, bet arī netika ierastās grupas, taču kas ir jāiesaist šāda veida sarunās gribu pieminēt Kohom darba grupu, kas ir būtiska. Tie, kas piedalījās visi 700 cilvēku fórumā, mums eh, vēstīja, ka šī tikšanās pat par sevi ir ārkārtīgi nozīmīga, lai apmainītos ar vērtībām, informāciju, paustu savstarpējo atbalstu, taču to visu var pamatot tikai tad, ja mēs pēc tam redzam rezultātus ārpusē, balstoties uz fórumā uh, panākto, un ļoti daudzas šīs izmaiņas ir apkopotas eh, dokumentā, kas ir zinā eh, ar vārdu priekšlikuma paziņojumi, un mēs cenšamies tādus sagatavot. Piemēram, Kengas kundze minēja, ka bija skaidrs fokus uz to, kā labāk izmantot pamatiesību hartu Eiropas Savienības publiskajā dzīvē, un tas radīja dažādas idejas, uh, kurus vēlamies izmantot uh, tieši svinot šīs hartas arī jubileju šogad, un šonedēļ mēs izmantosim dažas no idejām. Vēl viens aspekts ir uh, tiesiskums, par kuru ļoti plaši diskutējam fórumu laikā. Šīs diskusijas arī tiek atspoguļotas prezidentūras secinājumus kas tika sagatavot pēc padomes tiesiskuma dialoga. Tāpat arī vēlos pieminēt migrantu bērnus. Uh, šis jautājums deva iespēju mums uh, pievērst plašu uzmanību tieši šai problēmai visas migrācijas kontekstā. Un tad mazliet pavalūkoties nākotnes virzienā, ko šis fórums varētu paveikt nākotnē. Mēs šeit paredzam ārējo izvērtējumu, esam saņēmuši rezultātus, kurus valdē maijā izanalizēsim un palūkosimies, kāda būs nākotne. Un ar nepacietību gaidu valdes lēmumu, taču es pats personīgi uzskatu, ka mums ir jāturpina šāda veida periodiskie fórumi un vēlos runāt ar savu valdi par nākamā fóruma darbību 2021. gadā. Un noslēgumā vēlos pateikties komitejai par ļoti spēcīgo interesi, kas ir izrādīta šajā fórumā par jūsu aktīvo dalību. Lielas paldies! Paldies, Maikl! Mēs, protams, varam runāt par ļoti daudziem jautājumiem, bet paldies, ka koncentrēties šo fórumu, jo, manuprāt, tiešām tas ir lielisks panākums. Labs veiksmes stāsts. Nākamais ir Tomas Četovska kungs, kurš arī piedalījās šajā misijā un tikko kā ieradās, ieradies pie mums. Tomas, vai vēlties eh, pastāstīt par savu pieredzi šajā misijā, lūdzu? Paldies, Maikl! par eh, jūsu prezentācijām. Paldies, Klod, par uzaicinājumu šeit izteikties. Manuprāt, mūsu sadarbība ar eh, pamatiesību aģentūru ir viena no labākajām partnerībām, kāda mums ir bijusi. Es vairāk kārt esmu viesojies aģentūrā, arī iepriekšējā direktora laikā. Man jāatzīst, ka tā ir, eh, tā ir kā punkts uz ī. Es esmu tekošais referents uh, attiecīgiem ziņojumam, un uh, var minēt, ka šī ir aģentūra, kas ir eksistējusi ļoti ilgi un nekad, kurai nekad nav bijušas nekādas problēmas, un, manuprāt, tā ir tiešām vadoša aģentūra visā aģentūra topā, un manuprāt, tas ir būtiski, jo iespējams ir tādi cilvēki, kas uzskata, ka pamatiesība aģentūrai pašai ir problēmas ar pamatiesībām. Ja tas tā nav, kā tas arī ir, tad eh, šo aģentūru nevar eksploatēt dažādiem propagandas mērķiem, radīt uh, konfliktus Eiropā, taču neviens to nepieminēja. Manuprāt, ir būtiski to pieminēt pirms vēlēšanām. Mēs uh, Centrāla Eiropas valsts esam īpaši pakļauts Krievijas propagandai, ir būtiski pateikt š, š, to skaidrā valodā, jo tas ir būtiski, ka šī aģentūra nav skarta no šādas ietekmes. Un es tiešām priecājos piedalīties šajā fórumā, redzēt dažādos pārstāvjus. Protams, ka pastāv dažādi viedokļi. Es pats pēc dabas esmu konservatīvs, tādēļ es uzskatu, ka demokrātiem ir jāsanāk kopā pie galda, jāsarunājas savā starpā. Un tas fakts, ka jūs nodrošināt šādu iespēju cilvēkiem sanākt pie viena galda, nopietni diskutēt, manuprāt, tas rada patiesu dziļumu, jaunu dimensiju visam Eiropas projektam. Vienmēr, kad esmu aicinājusi jūs sniegt kādu, kāda veida ekspertu atzinumu un uh, nesenāko vēl saņēmu pirms nedēļas, tad vienmēr esmu pārsteigts pozitīvā veidā par šo sniegto darbu, piemēram, par migrāciju par uh, vardarbību pret bērniem, bērnu kontrabandu. Jūs esat nodrošinājuši mums augstas kvalitātes pierādījumus, labi sarakstīts ziņojums, labas pamatotas datus vairāk kārt. Un mūsuprāt, uh, jums ir jānodrošina mūsu ilgtermiņa atbalsts. Un vēlos šeit pieminēt vienu konkrētu jautājumu. Tas nav īsti saistīts ar jūsu darbu Vīnē. Uh, gribētu dzirdēt, vai dzimumu jautājumam jābūt jūsu portfolio sastāvā. Kādēļ jums būtu nepieciešama neliela aģentūra, kas grib eh, nokost vairāk nekā var apēst? Kādēļ, lai tā nevar būt lielas aģentūras sastāvdaļa, kas metodoloģiski spētu izpildīt tai uzliktos uzdevumus? un tādējādi sniegšos lieliskos uh, atzinumus, kurus sagatavojat. Tiešām lieliski. Es nekad neesmu lasījis tādu ziņojumu no jums, uh, kurš, manuprāt, uh, nav pietiekami labs. Tāpat vēlos minēt arī to, ka Libe komitejas eh, kvalitīvais darbs eh, ļoti lielā mērā ir atkarīgs no jūsu darba paveiktā. Mūsu attiecības tiešām ir simbiotisks, mums vienam otru ir jāatbalsta. Arī Kjēngs kundzes eh, ziņojums liecina par jūsu paveikto darbu un saturiski runājot, manuprāt, mēs varam tiešām būt viensprāts par daudziem jautājumiem, un tādēļ priecājos, ka mums šodien ir tāda iespēja atzīmēt mūsu sadarbību, pārdomāt mm, pēdējo misiju, un tiešām ceru, ka nākamais parlamenta sasākums, kas tiks ievēlēts, turpinās tikpat laba sadarbība ar jums, kāda mums bija pēdējo piecgadu laikā. Paldies! Liels paldies, Tomašs! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Barbara Spinelli. Varu pievienoties mūsu priekšsādātāja pateicības vārdiem jums, uh, Oflairtī kungs. Īpaši vēlos pateikties aģentūrai par aktīvo sadarbību, kur esat nodrošinājusi, lai sagatavotu AFCO ziņojumu par pamatiesību hartas īstenošanu. Šeit īpaša uzmanība tiek pievērsta aģentūras Eiropas Savienības pienākumu izpildēji Manuprāt, šī sadarbība bija lieliska. Vēlos uzdot vienu jautājumu. Šis ziņojums par uh, pamatiesību hartas īstenošanu. Tajā tiek pieprasīta sistemātiska aģentūras dalība Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādes procesā. Un tieši šis aspekts uh, man kā uh, šī ziņojuma referentei ir viens no būtiskākajiem. Šī prasība, ka ir jāiesaist aģentūra, tas iet tālāk nekā eh, līdzinājā darbība fórumos. Šeit ir paredzēts ievies sistemātisku sistēmu. Un gribēju uzdot papildu jautājumu, ko tas praksē nozīmētu, kā to varētu norganizēt? jo tas uh, ziņojumā nav tik konkrēti noformulēts. Tiek noteikti šāda prasība, taču es gribētu uzzināt, kā to varētu īstenot realitātē. Kāda būtu labākā atbilde šādai prasībai? Paldies, Barbara! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Mm, izskatās, ka nē, lūdzu, Maikl. Liels paldies! Paldies uh, parlamentāriešiem par ļoti jaukajiem vārdiem. Noteikti visus tos nodošu Vīnē saviem kolēģiem. Paldies, Židovska kungs, par jūsu paustiem komentāriem, par dalību misijā un par jūsu uzdotiem jautājumiem. Cits starpā jau īpaši novērtēju to, ka jūs atzīstat aģentūras darbu un uh, šeit atzīstat mūsu ātrumu un kvalitāti, kas tiešām ir prioritāti Nu, tiešām runājot par ātrumu, mums ir eh, jābūt gataviem jums nodrošināt eh, rezultāts, kad jums tas ir nepieciešams un par kvalitāti. Tas nu, vienkārši ir pašsaprotam. Par eh, gender jautājumu. Mēs pieņēmām gender, lai paveiktu konkrētu darbu, un mums ir aģentūra, kas koncentrēs tieši uz šo darbu. Un runāt var nodrošināt jums to, ka mēs īpaši pievēram, pievien, piemēram, īpašu uzmanību dzimumu jautājumiem visās dimensijās. Diskriminācija vīriešiem un pret vīriešiem un pret sievietēm. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs aspekts. Runājot par šo galveno uzsvaru uz dzimumiem, protams, un šo aģentūru, mums ir arī māsas aģentūra, ar kur cieši sadarbojamies. Uh, Šāds ir pašreizējais konstrukts, kuru mums nodrošināja likumdevēji. Šeit negribu iedzināties eh, detaļās. Tālāk. Vēlreiz liels paldies Spinelī kundzei par eh, pateicīgiem apsveikumu vārdiem. Mēs tiešām priecājamies sagatavot eh, atzinumu par pamtiesību hārtu. Gatavoties šim jubilejas gadam, mēs līdzorganizējam pasākums, kas šobrīd no, un rītdien notiek Oksfordas universitātē. Uh, kas ir tāds kā starta pasākums, gatavoties šai jubilejai, un lai pievērstu uzmanību visiem būtiskajām grupām šim lieliskajam pasākumam. Un tad runāt par šo īpašo Spinelikonas uzdoto jautājumu aģentūras loma Savienības tiesību aktu pieņemšanas darbā. Sākumā ir būtiski pieminēt to, ka mēs jau būtisku lomu spēlējam, nodrošinot datus. Mēs jums sniedzam nepieciešamos pierādījumus, lai jūs varētu veikt savas izvēles. Un tas ir mūsu darba kodols, un mēs to turpināsim veikt dažādās aptaujas, kolektīvos pētījumus nodrošinot jums eh, tiesību turētāju balsis, un mēs turpināsim šo darbu. Tad runājot par konkrētu atzinumu sniegšanu par uh, tiesību aktu projektiem, šeit mums, protams, ir ierobežojumi attiecībā uz regulējumu un varam jums to darīt tikai balstoties uz jūsu pieprasījumu. Un būtībā tas nozīmē to, ka uh, Tie vienmēr būs tāds ad hoc pieprasījumi, mūsu kapacitāte atbildēt eh, būs atkarīga gan no mūsu kompetences konkrētajā jomā, bet arī no kapacitātes. Šie visi jautājumi būtu jāņem vērā, ja gribētu grozīt mūsu darba dimensiju nākotnē šajā kontekstā. Paldies! Liels paldies, Maikl! Mēs eh, gribējām tiešām izmantot jūsu dalību šodien labā veidā, un tādēļ varam pāriet pie nākamā punkta arī jums klātesot. Šeit mēs apmainīsimies ar viedokļiem saistībā ar koordinātoriem runāt par jautājumu, kas attiec uz antisemītismu Eiropā. Par šiem jautājumiem noteikti arī fóruma laikā diskutēja, bet mēs gribējām īpaši iekļaut šo darba kārtībā, un diskutēt par to līdz mandātam noslēgumam. Um, liels paldies vēlreiz, uh, ka jūs piekritāt šeit piedalīties. Tātad jūs varat mums sniegt uh, ieskatu par antisemītismu Eiropā. Paldies, paldies priekšsēdētāji! Vēlos pateikties komitejai par antisemītismu jautāšanu iekļaušanu jūsu darba kārtībā un Židovska kungam par uzņemtu vadību šajā jomā. Es jums neesmu nepieciešams, lai pastāstītu, ka mums ir antisemītisma problēma Eiropā, tā ir zināma, tā, diemžēl, šķērso dažādas paudzes un radījusi problēmas īpaši pēdējos gados. Mēs veicām pirmo pētījumu pirms pieciem gadiem, kas liecināja, vai tā teikt, pierādīja šīs problēmas apjomus, un mēs veicām atkārtotu pētījumu, kura rezultātus publicējām tikai pagājušajā decembrī. Un šī aptauja bija uh, vislielākā, kur tika ņemti vērā ebreju viedokļi visā pasaulē. 60 tūkstoši respondentu tika apkopoti visā Eiropas Savienībā. Mums izdevās šeit apkopot 12 valstu iedzīvotājus. Tie ir apmēram 96% no visiem ebreju iedzīvotājiem Eiropas Savienībā, un, godīgi sakot, atbildes ir ļoti satraucošas. Šeit pārskaitļi. 86 no respondentiem, kad es runāju par ebrejiem, es runāju par tiem, kas paši sevi par tādiem atzīst. Tātad 86% atbildēja, ka lielākās problēmas viņiem nav bezdarbs, piekļuva veselībai, bet gan antisemītisms - 86%. 90% no respondentiem pastāstīja mums, ka antisemītisms pēdējo piecu gadu laikā ir pieaudzis. Kā tas tiek piedzīvots? 90% apgalvo, ka ar to saskars internetā. 73% atsaucas uz publiskām vietām, 71% uz mēdījiem un 70% politikas vidi. Runāt par tiešiem personāliem uzbrukumiem, 28%, gan arī trešdaļa cilvēku apgalvoja, ka ir piedzīvojuši tiešus uzbrukumus pēdējā gada laikā. Un iespējams, kā jūs to varat sagaidīt, tāda īpaša apģērba uh, valkāšana noteikti izraisa šādu veidu uzbrukumus. Un tas ir diezgan neparasts saistībā ar mūsu pētījumu, jo parasti mēs konstatējam, ka sievietēm ir ļaunāka pieredze nekā vīriešiem, bet runājot par šo īpaši uh, kontekstu eh, īpaši apģērba valkāšana tieši vīriešiem izraisa lielāks uzbrukums. 28% piedzīvojuši zinām veidu uzbrukums, 40% baidās no uzbrukumiem, un tas uh, rada vissatraucošākos datus šajā pētījumā. Proti baiļu dēļ 38% no respondentiem ir apgalvojuši, ka ir apsvēruši emigrāciju, Eiropas Savienības pamešanu, lai nokļūtu drošībā ir ļoti zems līmenis par uh, ziņotajiem uzbrukumiem. 88% par tiem neziņo. Tas liecina par to, ka katrs oficiālais datu kopums par šiem uzbrukumiem ietekmē to, kāds ir priekšstats par reālo situāciju. Un noslēgumā par mūsu pētījumu. Uh, 70% no respondentiem uzskata, ka viņu valstis nerīkojas pietiekami, lai nodrošinātu viņu drošību. Un noslēgumā statistikas dati no Eirobarometra pētījuma, kuru pasūtīja komisija janvārī, tā liecina par to, ka visā Eiropas Savienībā vidēji 43% Cilvēki apgalvo, ka antisemītisms nav milzīga problēma Eiropas Savienībā. Tātad gandrīz puse nesaskata, ka tā ir problēma, kaut gan ik viens ebreju kopienas loceklis saskata to kā nozīmīgu problēmu. Uh, ko lai šeit dara? Manuprāt, kā izējas punktam ir jāatzīst tas, cik mēs jau esam paveikuši. Jūs, Eiropas parlaments, esat pieņēmis būtisku rezolūciju cīņā pret antisemītismu. Komisijas uzņēmās būtisko iniciatīvu nosa, ieceļot koordinātoru antisemītismu lietās un augsta līmeņa darba grupa, kas cīnās pret rasismu, antifobiju un cita veida intoleranci, veids būtisku darbu, lai vajātu šāda veida naida noziegumu izdarītājs. Un vēlos vēl uzsvert arī Eiropas Savienības padomas decembrī pieņemto deklarāciju, uh, ar kuru saistībā tika paziņoti dažādi politikas, eh, pat dažādiem politikas virzieniem, kurus paziņoja Juros kundze. Tāpat arī vēlos arī atzīmēt Startautiskā holokosta atzīšanas uh, savienību, kur šobrīd vadību uzņēmusies Luksemburga. Šis ir būtis, šī būtiska organizācija, kas uh, sniedza lielu ieguldījumu šajā darbā kopā arī ar mums. Tātad ir ļoti labi pamati, un noslēgumā vēlos paust uh, kādus konkrētus ieteikumus. Pirmkārt, uh, balstoties mūsu darba no ebreju kopienas teiktā, ir nepieciešams strādāt, nodrošināt darbu ne tikai ebrejiem, bet jāstrādā kopā ar ebrejiem, lai varētu cīnīties pret šiem izaicinājumiem. Otkārt, būtiska. Uh, iniciatīva daļa cīņā pret antisemītismu ir jauna koncentrēšanās uz izglītību. Tas ir jo īpaši būtiski tagad, jo pēdējie holokausta izdzīvotāji vienkārši pazūd, un mēs visu laiku esam paļāvušies uz viņu stāstīto jaunajām paudzēm, un drīzumā tas vairs nebūs iespējams. Tādēļ mums nepieciešams atrast jaunas veidus, kā izglītot mūsu bērnus par holokausta šausmām, lai tas nekad vairs neatkārtotos. Uh, Un treškārt, tā ļoti prozaiski, mums ir daudz labāk jāstrādā, lai nodrošinātu fizisko drošību ebreju kopienām un ebreju iestādēm. Turklāt brīv, drošība ir jānodrošina bez maksas. Tā ideja, ka ebreju kopienām būtu jāmaksā, lai būtu aizsargāti, tas radītu milzīgas problēmas. Un noslēgumā mums ir daudz labāk jācīnās pret antisemītismu. Uh, to mēs varētu panākt daudz labāk, ja dalība valstis daudz labāk piemērotu būtiskos uh, tiesību aktus Eiropas Savienībā, piemēram, cietušo tiesības un ietver direktīvu pret antisemītismu un xenofobiju. Un, jā, piedodiet, priekšādādājs, es laiku saku noslēgumā, noslēgumā un turpinu tā, taču vēlos apstiprināt to, ka cīņa pret antisemītismu būs viens no galvenajiem uzdevumiem mūsu aģentūrai. Mēs veicināsim diskusijas balstoties uz jauno pētījumu datiem, nodrošinot drošību nacionālā līmenī. Mēs periodiski atkārtosim šos pētījumus, šo aptauju un turpināsim eh, publicēt eh, jaunākos ikgadējos apkopotos datus Eiropas Savienībā, taču ņemot vērā to, ka šo datu kvalitāte nav viendabīga. Mēs atbalstīsim iniciatīvas par holokausta pieminēšanu, atbalstīsim jūs institūcijas, gan jūs, gan komisiju, jūs kā vadošās institūcijas šajā tik būtiskajā cīņā Eiropas Savienībā. Paldies! Šiem. Paldies, Maikl! Šedavs kungs, Spinēlē kundze un Kostas kungs. Vispirms vārds Šudovs kungam. Děkuji, Klode, děkuji. Paldies, Klod. Paldies, Maikl, par jūsu atbildi. Un paldies arī, kā izklāstējuši jautājumu šeit, un paldies arī koordinātoriem visās grupās, ka viņi piekrita manam ieteikumam diskutēt par antisemitismu jautājumu šeit Eiros parlamentā pirms šī sasaukuma beigām. Jūsu prezentācija šeit mums parāda ļoti skaidru vienu lietu, proti, ka naids, antisemitisms, naids pret ebrejiem izplatās arvien vairāk un vairāk, plašāk. Esmu saticies ar eh, ebreju kopienu pārstāvēm no dažādām ebreju kopienām dalībvalstīs. Un eh, dalībvalstis ir mūs sistemātiski brīdinājušas par to, ka ir gan verbāli uzbrukumi, gan arī daudz ļaunāki notikumi, ir arī fiziski uzbrukumi. Apmēram pirms viena gada es biju Zviedrijā. un es man pastāstīja. Es jau pieminēju māmi, un dažiem cilvēkiem ir arī šāda pieredze, ka vecākiem bijuši jāņem ārā bērni no skolas, jo bērni skolās ir piedzīvojuši uzbrukumus. Mans jautājums ir, Kādēļ tad šī ir bagāta valsts, bagāta labklājība valsts, un, protams, Eiropas Savienība arī kopumā tāda ir, kādēļ antisemitisms parādās arvien vairāk, kādēļ tam ir augsne. Mēs varbūt esam aizmirsuši par savu vēsturi, par koncentrācijas nometņu šausmām. Paraudzīsimies uz uh, sabiedrības diskusijām, kas ir par antisemitismu. Paraudzīsimies, cik daudz cilvēki raksta komentārus un uh, saka, ka mums visas šī diskusija ir jāizbeidz. Mums vienkārši jādara lietas, mums jādara spiediens uz platformām, bet arī vairāk ir jādara. Mums vajadzētu strādāt kopā ar cilvēkiem, lai šāda veida, cīnītos pret šāda veida ekstrēmismu. Ja tik pārkāptas uh, sabiedrisko debašu noteikumi, tad vajadzētu sodīt tos, kas to dara neļaut piedalīties. Eiropas Savienībai vajadzētu garantēt pamatiesības un vajadzētu būt piemēram, kā darbos moderna demokrātija un brīvība. Mans jautājums ir tāds, kādēļ Izrēla veido jaunu, nevis tikai Telavivā, bet tūkstošiem ebreju, kas uh, nāk no Francijas kādēļ Svā, Vācijas un Zviedrijas eh, emigranti, ebreļu emigranti pieaug no Vācijas un no Zviedrijas. Domāju, ka būtiska punkta, ko Mērkus pieminēja, ir eh, svarīgi, tas eh, ir pareizi jāievieš dalību valstīs, pa īstam jāievieš. Es jau teicu, ka tas viss nav pieņemams. kas notiek daudzās dalībvalstīs, šodien to nevar pieņemt. Mums ir skaidri jāpasaka, kas notiek, un jāsāk risināt šī problēma. Ja mēs cīni, zaudēsim cīņu pret antisemitismu, tad es domāju, ka mēs uh, zaudēsim arī cilvēktiesības Eiropā. Jā, paldies, Tomas. Tagad vārds Barbarai. Paldies, Klod. Es arī esmu nobažījusies, raugoties, kā attīstās antisemītisms. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmkārt, jūs pieminētā procentu likme, raugoties uz ebriem, kas pamet Eiropu. Vai ir arī dati par to, uz kurieni viņi dodas? Es pati esmu ebrejiete, un ja, es, ja man vajadzētu pamest Eiropu, es godīgi sakot nezinātu, uz kurien doties. Tālāk par eh, definīciju antisemītismam, kur jūs pieminējāt. Jūs zināt, ka tas ir ļoti strīdīgs aspekts arī Eiropa kopienās. Daudz uzskata, ka tas ir bīstami. jo vienmēr tiek ņemta vērā arī kritika attiecībā uz politiku izvērš Izrēla. Jūsu definīcijā jūs uh, lietojat jēdzienu variable. Mums ir Eiropas monitoringa centrs rasismam un ksenofobijai. Un šis uzraudzības centrs nekad nav izmantojis šādu definīciju, kur jūs pieminējāt. Tādēļ es eh, gribēju zināt, vai jūs gribat arī paraudzīties, kāda viņiem ir definīcija, vai, vai jūs turpināt uzskatiet, ka uh, aģentūra uh, šī centra definīciju nevarētu izmantot. Paldies, Barbara. Gribētu uzdot jautājumu. Es ļoti atvainojos. Aizmirsu vēl kolēģi, kas gribēja izteikties. Paldies, Klod, Kristerkungs. Paldies arī jums par jūsu ziņojumu. Maikl, un esmu ļoti priecājos, ka jūs teicāt, ka jūsu centrālais jautājums, jūsu būtiskais jautājums ir cīņa pret antisemītismu. Es uzskatu, ka tā ir centrāla problēma Eiropas Savienībā. Jūsu dati ļoti skaidri parādīja, ka no mana vienokļa raugoties ļoti apkaunojoši, kāpēc šā 38% ebreģu domā par to, ka vajadzētu pamest Eiropas Savienību, doties projām, un otrs puses 50% no pilsoņiem Eiropas Savienībā nesaskata antisemitismu problēmu. Tā ir ļoti liela problēma un nepieciešama arī rīkoties, kas mums noteikti jārisina. Varbūt jūs varat pateikt kaut ko par iemesliem, kādēļ tas tā ir, ka cilvēki ar ebreju ticību atkal Eiropas Savienība jūtas tik apdraudēti. Notiek arī tāda attīstība šeit, ka valdības arī labējie populisti piedalās valdībās. Ir valdība daļa, un antisemitisms tiek atbalstīts. Piemēram, Austrijā ir tāds aktuāls notikums. Austrijas eh, televīzija kādu radio svinēja kādu kā patriotu un demokrātu, un kaut arī viņš antisemitiens sociāldemokrātiem Austrijā tā nav kāda problēma, to, eh, tas tiek atbalstīts. Situācija Ungārijā tā, tur ir Orbāns, viņš uh, izvērš antisemītismu plakātus, izlīmē pret Eiropas Savienību un ebrejiem. Un mums ir arī situācija Polijā, kur uh, valdība ir pieņēmusi likumu, kur polijas liku uh, pilsoņi nedrīkst tikt apsūdzēti par to, ka uh, viņi ir bijuši piedalījušies eh, šā noziegumos. Un es domāju, ka mm, arī ir jāuzdod jautājums arī kā konservatīviem, kā mēs varam vēl vairāk norobežoties, un lai mēs nekļūstam par tādu iespēju, kas dod eh, šādiem negatīviem spēkiem virzīt uz priekšu antisemītismu. Un vēl pēdējais jautājums. Bieži vien tiek nošķirts eh, pret, starp anticionismu un antisemītismu, un man tāds iespējas, ka diskusijas uh, par anticionismu, bieži vien tikai tā, kā tāda aizbildināšanās, aiz kuras e, patiesībā slēpjas arī antisemītisma aizspriedumi. Varbūt jūs par to kaut ko varat vēl pastāstīt. Un turklāt vēl es gribētu pateikt, ka es šo definīciju, ko, ko starptautiskā holokausta alianse izmanto šī organizācija, tā ir pilnīgi pareiza, un mums vajadzētu arī palikt pie šīs definīcijas. Jā, paldies. E, jums par eh, komentāriem. Es arī gribētu jautāt, Maikl, par jautājumu par ekstrēmismu elementiem no labējo puses un par sazvērstības teorijām. Aģentūra arī pēta šo jautājumu par ekstrēmismu saturu un ekstrēmismu vārdarbības aktiem. visi šie elementi, kas aiz tā slēpjas, bet arvien vairāk šie antisemitisma uzbrukumi parādās, bet tas ir sarežģīti zināt, kur tad saskara šie abi fenomeni, šīs parādības, un kur antisemitisma tādas pieejas parādības eh, sakļaujas ar galēji labi, eh, labējiem uzbrukumiem, antimigrācijas pieejām. Jo ir tāds parādības, kur jābūt divi kopā, gan rasisms, gan antisemītisms. Kāda ir jūsu analīze par šo attīstību? Kā to var saskatīt kopā, vai tur var kaut ko nošķirt? To būtu interesanti zināt. Ir tiepaši par antisemītismu tiešsaistes saturā. Paldies! ir sarežģīti atbildēt katram atsevišķi, jo tas viss daļai arī pārpējās. Es ceru, ka deputāti man piedos, ja es arī kombinēšu savas atbildes. Es gribētu atbildēt katram no jums. Viss, kas iekļauj šī jautājuma risinājuma, ja mēs atzinām tos elements, kam ir jābūt šiem galvenajām prioritātēm. Protams, ka ir daudz citi jautājumi, kas ir jārisina tā varētu tikt saskatīt, ka tā definīšu, definējuši jautājums Eiropas Savienībai, un kas tad būs ar Eiropu, ja tā nevarēs aizstāvēt e ebreju kopienas, tad tā izgāzīsies pilnībā kā Eiropas Savienība jebkurā citā jautājumā. Tātad tam ir jābūt šai definējošai nozīmē, jo ja tam būs piešķirta prioritāte, tad resursi būs un uzmanība tiks piesaistīta. Man jāsaka, ka Eiropas Savienības iekšienē ir tāda, jau tomēr palielinās arī pierādījumi, ka tas saņem arvien vairāku uzmanību. Komisāra Jurovs kundze jau arī par to runājusi, nosakus piemērus, kas izraisa antisemītismu, kādas atbildes ir vajadzīgas. Tad mēs varam iet no plaša skata uz šaurāku skatījumu, vispirms plašāks, un tas ir jūs, ko jūs teicāt priekšēdātāja kungs. Nav nekādu šaubu, ka populisti mēģina protams, ka vienmēr viņiem ir šis antisemitisma aspekts. Tur nav, protams, ir arī pietiekami pierādījumi, nav nekādu šaubu, ka tas tā ir. Un līdz tādam apmēram, ka šādu populistu vēstījumu ir arī tiešsaistē. Tiešsaistes antisemitiskā naida runā, tam ir uh, jāpievērš uzmanība. Kad es ienācu šeit zārā, jūs runājāt tieši par pētījumu, par ziņojumu, kuru jūs sastādījāt, un um, es uh, dzirdēju punktus ir jāsamazina naida runa, bet uh, regulas šī prasības nevar iet pārāk tālu, nedrīkst pārāk ierobežot vārdu izteiksmes brīvību. Aģentūra mēģina noteikt katru iespējamo ceļu, kā ņemt vērā aspektu šajā jomā, kā labāk izprast, kā izmantot mākslīgā intelekta ietekmi uz cilvēktiesībām un kādām ierobežēm sast, sastopas eh, cilvēktiesības, pamatiesības, ja tiek ieviesis mākslīgais intelekts. Es domāju, tas tieši nozīmīgs, lai saprastu un kontrolētu šos eh, algoritmus. Vairāk šaurāk raugoties uz antisemitismu pašu, nav nekādu no šaubu, ka mums patiešām ir vajadzīga tāda spēcīgāka, dzīvāka izglītības programma. Tā nav vaina pusē no Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ka viņi to nesaskata kā problēmu. Es domāju, ka drīzāk atbildība ir tiem, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību šim jautājumam, kas atbild par izglītību. Tātad ir jārada šī uzmanības pievēršana. Tāpat mēs šeit mēs nepietiekami uh, arī sodām par antisemītisma naida runas izplatīšanu. Lielākā daļa, kas sastopas ar šādiem antisemītiskiem uzbrukumiem, viņi neziņo par tiem, bet vajadzētu par to ziņot un vajadzētu arī nodrošināt pietiekamu šādu kriminālu vajāšanu par šādu veidu naida runas izplatīšanu, un tur ir vajadzīgs arī tieši tiesiskā aspektā dažas izmaiņas. Par jautājumu, par definīciju, tur vairāk punkti tika pieminēti. Spinelli kundze atsaucās uz tādu garu vēsturi ar šo definīciju. Viņa pieminēja arī organizāciju pamatiesību aģentūra. Tās nav mūsu pamat uzdevums veidot definīcijas, jo tas ir drīzāk tāds juridiskas dabas jautājums, jo tādā veidā jūs nosakāt parametrus par to, kā tiek piemērotas tiesības. Un mums nav mandāts darīt šādu lietu. Mums, mūsu darbs ir uh, atbalstīt pamatiesību ieviešanu, īstenošanu, bet nevis noteikti parametrus kā tādus. Tādēļ mums ir atšķirīgs mandāts nekā šajā uzraudzības iestādē par holokausta pētniecību. Jā, un ja ir definīcija, tad, protams, tā ir eh, jāievieš Eiropas komisija un citām Eiropas Savienības eh, organizācijām. Mēs priecājamies, ja šāda definīcija ir, un mums ir vajadzīgi šādi parametri, lai mēs varētu īstenot eh, savu darbu. Un tādā veidā mēs to izprotam. Bet mēs vienkārši nav mūsu mandāts, mūsu aģentūras mandāts nav sastādīt šādu definīciju. Noslēgumā, jā, par šo vēlmi emigrēt no Eiropas Spinelli kundze Izrēla, gribētu teikt, būtu galvenā, galvenais mērķi valsts, ko izvēlētos Ebrikas pamat Eiropu. Un varbūt vēlāk arī jums sniegsim detalizētāk informāciju par šīm mērķu valstīm. Jā, paldies, Barbara, tātad dialogs turpināsies. Taken in a humorous way, but um, Yes, okay. so, um, now... Jā, tā tad, eh, kā tas parāda, ir dažādas jomas, kurā pamatiesība aģentūra ir jāstrādā. Un mēs līdz ar to varam pāriet arī pie nākamā punkta par to atzinumu par šiem karstajiem punktiem Grieķijā un Itālijā. Gribētu atgādināt, kad mēs sākām šo darbu, cik daudz jums bija jādara, lai to izdarītu. Tas patiešām ir ļoti sarežģīts, sarežģīta joma. Tas ir ļoti vajadzīgs darbs, bet tas ir tiešām ļoti vērtīgi paraucīties uz eh, iepriekšējiem gadām un paraucīties, kā tiek ievērotas pamatiesības, pamatiesību aspekti, kas notiek Rieķijā un Itālijā karstajos punktos. Tas ir ļoti svarīgs darbs. Un vēlreiz. 2019. gada atzinums atkal vārds Maiklam. Lūdzu, sniedz mums aktuālu informāciju par darbu šajos karstajos punktos. Paldies, priekšēdētāji. Jā, aģentūra saka paldies parlamentam par eh, jautājumu, ko mēs saņēmām sniegt aktuālo pārskatu atzinumam 26. 2016. gadā par pamatiesību situāciju karstajos punktos Grieķijā un Itālijā. Tā kā, lai precīzi noformulētu šo jautājumu un atbildētu eh, tieši šajā ietvarā, mēs esam publicējuši februārī šogad šo aktuālo informāciju pirms dažām nedēļām. Mēs raugāmies, jā, ir tikpat da, da, daudz šādu karstie punkti kā 2016. gadā, un viss, kas ir mainījies Itālijā, bet, eh, bet eh, šis skaidrs paliek tāds pats, tas nav mainījies. Mums ir jāņem vērā mūsu analīzē, cik svarīgi ir mainījies tomēr šis ietvers abās valstīs, kas attiecas uz Grieķiju. Eiropas Savienības Turcijas nolīgums, 2016. gada nolīgums, eh, eh, karstie, tas mainīja to karsto punktu veidu, jeb dabu. Tas nav tāds ātri procesa centri, bet drīzāk vietas, kur notiek šis process, bet kas arī patvērumu piešķiršanas procedūras īsteno. Kaštais punktos pašos cilvēki paliek uh, pietiekami ilgu laiku, lai konceptuāli noteiktu, no kurienes viņi ierodas un visu to pārbaudītu. Tad šādos uh, pārapdzīvotos karstajos punktos Grieķijā tur pietrūkst uh, tāda visaptveroša Eiropas Savienības pārvietošanas programmu. Itālija arī situācija ir mainījusi kopš 2016. gada. Ir jāņem vērā Lībijā aktivitātes, mi migrantu uzņemšanā, tāpat arī humanitārajās un glābšanas operācijās eh, vidusjūrā un Itālijā nav šīs problēmas ar pārlieku pārslūkošanu šajās karstajos punktos, bet 2016. gadā bija 21 tādas bažu jomas, un atzinumā jūs redzēsiet, ka mēs esam atkal apmeklējuši, tas gan izvēl kā tāda luksaforu sistēma, lai jūs tā izprastu, kas ir noticis kopš tā laika. Nu, es panāku zināms progress, nav viss tik drūmi. Gribētu noteikti pastāsta par dažām jomām, kur ir progresa lielāko daļa piekļuve starptautiskajai aizsardzībai. Tas, šis jautājums ir uh, atrisināts. Grieķijas salās, piemēram, patvērumu piešķiršanā. Tur ir arī pirkstu nospiedumu sistēma uzlabota, sistēma, kā identificēt tos cilvēkus, kas pieder pie uh, mazāk aizsargātām grupām. Tas ir uzlabojies Itālijā. Itālijā mēs esam arī veikuši centienus, lai cīnītos pret kontrabandu migrācijas situācijas kontekstā. Tur ir sadarbība ar Eiropas komisiju, kur valdība un ESO, tas ir būtiskās aģentūras, iesaistītās Itālijā. Mēs esam risināju, vairāk radījuši apziņu par seksuālu un uz dzimumu balstītu vardarbību Bērnu aizsardzības jomā Grieķija ir iecēlusi tādus uh, fokusu punktus katram uh, koordinātors uh, katram uh, karstajam punktam. Grieķijā un Itālijā ir nepavadītiem nepilngadīgajiem ir aizsardzība Itālijā. Grieķijā ir uh, noteiktas jomas, uh, kur ir jāsniedz aizsardzība. Lielākā daļā no šiem karstiem punktiem ir uh, nepavadītiem, nepilngadīgiem uh, jauniešiem tiek sniegta aizsardzība. Nu, protams, ka situācija ir arī ļoti atšķirīga, ir tīpaši attiecībā uz bērnu aizsardzību. Protams, ka ir jāatvēl liels ceļš, bet es pat runāju par aktuālo situāciju noslēgumā, par atgriešanu un atpakaļ uzņemšanu Frontexa vienības, kas īsteno atpakaļ atgriešanas procedūras. Tas ir labāk kopš 2017. gada Eiropas. Uh, piekrastes eh, un robežu aģentūra ir eh, Grieķijā nodrošinājuši labākus dalībvalstu uzraudzības eh, iestādes ir apmeklējušas karstos punktus un uzrauga, kā notiek atpērkļiešanas operācijas. Tā kā ir uzlabošana, bet, protams, ka arī uh, trūkumi, būtiski trūkumi cilvēku un pamatiesībās. Un, kā jau es minēju, iepriekš Grieķijā patvērumu pieprasītāji ir vairāk nekā 5 mēnešus paliek uz salām un uh, ir ļoti slikta situācija. Standārti ļoti zemi šajās uzņemšanas centros ir ļoti pārbrīvēti šie centri un uh, ir grūtības uh, nodrošināt tādus pamatpakalpojumus un arī juridiskās procedūras tieši par šo pārbrīvētību Tas ir viens no lielākajiem problēmām. Tieši vakar Samosalā 3949 cilvēki bija šādā centrā, kur ir 648 cilvēkiem paredzēts uztur, uzturēties. Tātad eh, daudz, daudz vairāk nekā bija paredzēts. Tad 648 tikai drīkstēja tur uzturēties. Par citiem punktiem ir tādi nopietni centieni labāk informēt uh, patvērumu pietvērā, pieprasītājs par patvērumu procedūram, bet tomēr notiek arī tā, ka daudzi pieprasītāji tomēr neapzinās, kā šī procedūra darbojas. Problēma ar valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, ar tās finansējumu. Piemēram, Grieķijā bija tikai viens eh, advokāts eh, Lesbos salā, kas piedāvāja šādu palīdzību. 4831 migrantiem. Jās salā viens advokāts 1369 cilvēkiem každajā punktā. Atgrieztos eh, pie jautājuma par bērnu aizsardzību. Vecuma noteikšanas procedūra Grieķijā ir apgrūtināta par nepietiekami arī atbalsts eh, nepavadītiem nepilngadīgiem bērniem un jauniešiem. Tātad nav šīs atbalsta procedūras. Ir daži uzlabojumi, eh, kā tiek noteikti šīs vājākās sociālās grupas, bet tomēr tur ir trūkumi. Piemēram, arī Grieķijā trūkst ārsti, psihologi, tūki. Tas eh, rada ļoti lielu aizkavēšanos, eh, un tas uh, šī vajāko sociālo grupu uzturēšanos nepiemērotus apstākļus pagarina nepieļaujami. Un vairākas reizes jau pieminēju, ka tātad šie cilvēki ir braukslitākos uh, apstākļos, viņiem netiek sniegt palīdzību. Mēs redzam arī vardarbīgus uzbrukums, kas notiek karstajos punktos Grieķijā un Itālijā. Pārlieku liela pārblīvētība palielina risku seksuālajai vardarbībai, kas pārstās uz dzimumu. Un dažos uh, sark, karstajos punktos uh, vientuļas sievietes, viņas neviens uh, nepavādā, viņas nav aizsargātas. Lielākā daļa no iedzīvotājiem šajos karstajos punktos ir vīrieši. Sevišķi svarīgi ir, lai runātu par cilvēkiem, kas ir ar konkrētām kopienām pieder tad šī līdzdalība nav pietiekama, un tur ir nopietnas informācijas trūkums starp karstajiem punktiem un uh, iedzīvotājiem un vietējo, vietējiem kopienām. Tātad, kas ir vietējām kopienām, ņemot vērā kontekstu, kur uh, migrācija, migrācijas skaitļi ir uh, tāda ļoti liela, piemēram, Samos salā vietējo iedzīvotāju kopiena, Vafija, vietējie iedzīvotāji, tātad vietējie 8000 cilvēki un migranti 4201. Un noslēgumā mūsu bažas, kā jau esmu teicis, par ko esam nobažījušies, ir uh, šis, uh, kā ieslodzīšana tiek izmantota kā kontrolas forma. Bez brīvības, protams, uh, tas viss ir neproporcionāli un ārkārtīgi problemātiski. Piemēram, Grieķijā ieslodzījums ir īpaši tāds paņēmiens, ka tas tika izmantots uh, pret uh, tām valstīm, migrantiem pret tām valstīm, kur ir ļoti zema atzīšanas uh, procents. Jā, mums nav nekāda īpaši tāda ieteikumi šajā atzinumā iekļauti. Cienījamies priekšādi, cienījamie deputāti, bet uh, risināt situāciju tas stipri pārsniedz mūsu aģentūras iespējas. Gribētu tikai noslēgumā uh, izteikt trīs īsus novērojumus. Pirmkārt, jā, šis uh, viens pieturas aģentūra ir ļoti eh, laba, labs risinājums, lai risinātu karsto punktu jautājumus, bet realitāte parāda, ka, lai iztenotu šos procedūras eh, karstajos punktos, es radu tiešām milzīgas uh, pamatiesību pārkāpumus, un uh, to vajadzētu risināt. Otrakārt, mums vajadzētu ļoti apzināties par to, ka ir jāizteno pamatiesības, ļoti vērīgi to jādara. Tātad uh, jābūt noturīgai šai uzmanībai, kas tiek pievērsta pamatiesībām, kā jau arī uh, Eiropas ombuda to uh, rekomendēja pirms kādu laiku. Un tā tad arī vēl sadarbība ar vietējiem iedzīvotājiem. Tur vajadzētu daudz labāk visu nodrošināt, kā iekļaut vietējos, vietējās kopienas, vietējās iedzīvotājs, lai būtu diskusija, lai būtu uzklausīšana par to, kā darbojas karstie punkti pilsētās un ciematos. Paldies! Really we... Paldies, Maikl! Man eh, patiešām prieks, ka pabeidzām tieši ar šo punktu. Es uh, Zinu, ka aģentūras darbiniekiem ir jābūt uz vietas, lai viņi apkopotu pierādījumus, tāpat arī viņiem ir uh, jādomā par Eiropas projektiem, tādiem lieliem Eiropas projektiem, un, protams, mums vajadzētu arī identificēt mūsu komitejas intereses, kur mēs varētu uzlabot pamatiesību aizsardzību. Tāpat arī mēs zinām, ka uh, finansējums šīm jomām ir vajadzīgs. Mums vajadzētu nodrošināt šeit labāku kapacitāti. Tas viss ir ļoti interesanti, un šis aspekts ir jo īpaši svarīgs jūsu darbā. Vēlējos paskatīties, vai kāds vēlas izteikties par šo konkrēto punktu. Barbara? Paldies! Paldies, ka devāt man iespēju izteikties par uh, šo prezentāciju. Ja es pareizi sapratu, tad ir pagājuši trīs gadi, kopš Eiropas Savienība vienojās ar Turciju, un mēs redzam, ka jūsu viedoklis par šiem tā saucamajiem hotspotiem nav pārāk pozitīvs. Vismaz man radās tāds iespējas. Es atklāt sakot, izturos ļoti negatīvi pret šiem centriem. Jūs sakāt, ka ir vērojams neliels progress. Taču, manuprāt, šis saraksts ar visiem negatīviem aspektiem, ko jūs tikko uzskaitījāt, runā pats par sevi. Un, diemžēl, mēs nevaram priecāties par šo pavisam vājo optimismu, ko jūs paudāt, direktora kungs. Es domāju, ka mums nav izdevies panākt to, ko mēs vēlējāmies ar šo vienošanos. Uh, Mēs esam iepazinušies ar pēdējiem ziņojumiem, un jo īpaši Mēģiķi mm, bez robežām mūs informē par to, kas notiek Turcijas hotspotos, tāpat arī mums ir bijuši ziņojumi par Itāliju, un līdz ar to mans uztraukums tikai pieaug, jo īpaši man ir bažas par veselību, gan par fizisko, gan par garīgo veselību šiem um, ieslodzītajiem, kas īsnībā ir ieslodzīti šajās salās, jo viņiem nav iespējas braukt projām. Esmu iepazinusies ar ļoti interesantiem pētījumiem, ko ir gatavojuši psihiatrijas speciālisti, un viņi jau īpaši runā par bērnu un nepilngadīgo situāciju. Direktora kungs, jūs izteicāties par uh, uzlabojumiem nepilngadīgo situācijā, bet eh, pirms dažiem mēnešiem šī situācija bija pavisam smaga. Atcerēsimies, ka daži bērni pat eh, izdarīja pašnāvības Grieķijas salās, jo īpaši grib pieminēt Morijas salu. Tagad mazliet par eh, hotspotiem Itālijā. Pēdējā laikā mēs nevaram runāt par pārblīvētību, jo pēdējā laikā neiebrauc tik daudz migrantu Itālijā, bet tie nedaudzie migranti, kas tomēr nokļūst pie mūsu krastiem, saskaras ar lielām problēmām. Piemēram, sīvaču kuģiem ir problēmas atrast jurid juristus, speciālistus, kas viņiem varētu palīdzēt iesniegt eh, pieteikumus patvērumam. Ļoti ilgu laiku viņiem nebija iespējas sagatavot šos pieteikumus. Manuprāt, tas ir absolūti pretī starptautiskajām tiesībām. Paldies, Barbara! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Es domāju, ka pamatiesība aģentūrai noteikti vajadzētu turpināt strādāt šajā jomā Šis jautājums ir ļoti komplicēts, sarežģīts. Kornēlija, vai jūs gribējāt par šo punktu? Jā, lūdzu. Man ir tikai viens un vienīgs jautājums. Vispārējo pateica mana kolēģe. Vai jūs uzskatāt, ka hotspoti piedāvā adekvātas uh, uzturēšanās iespējas? Uh, patvērumu meklētājiem, kas uztura šajās vietās jau ilgu laiku. Vai jūs uzskatāt, ka tā ir tāda Eh, piemērota vieta eh, šiem cilvēkiem. Jā, komisija piespiež dalību valstis ievies šādu centrus, nu, bet es gribu jautāt, vai tas patiešām ir piemēroti. Lūdzu, vārds jums atbildēji. Paldies! Vispirms gribu atbildēt uz Spinelī kundzes jautājumu vai drīzāk novērojumiem. Šis atzinums ir ļoti šaurs jo īpaši mēs skatām šo deviņu uzturēšanās centru darbību. Bet, eh, protams, cilvēktiesību izaicinājumi migrācijā ir daudz plašāki. Šorīt par to nerunāju, tāpēc, ka es vēlējos eh, runāt par šo konkrēto jautājumu loku. Bet, ja runa par vidusjūras centrālo daļu, tad mūs jo īpaši uztrauc uh, bojā gājušo skaits jūrā, un pagājuši, ka tie bija vidēji seši cilvēki, kas nomira jūrā, un šie cilvēki nekad nenonāk krastā, lai viņi saņemtu kaut kādu labāku palīdzību. Humanitāro kuģu sniegtā palīdzība, tāpat arī atteikums piestāt kuģiem krastā uz ilgāku periodu mums rada ļoti liels bažas. Nu, tad, kad es saku, ka situācija attiecībā uz hotspotiem ir uzlabojusies, tad Eh, šie uzlabojumi, protams, ir ļoti šauri. Tagad eh, par šo um, uzturēšanās centru piemērotību. Par to runāja abas deputātas, kas izteicās. Vēlreiz atkārtošu to, ko es teicu. Jā, protams, mēs esam novērojuši uzlabojumus, bet vēl ar vienu ir ļoti daudz problēmu, tāpēc es neteikšu, ka viss ir labi. Daļēji šīs problēmas rodas tāpēc, ka uh, Eh, šie hotspoti darbojas tādā veidā, kā nekad tas nebija paredzēts. Bija doma, ka tie būs tādi ātrās apstrādes centri, kur cilvēku uzturētos tikai divas, trīs dienas. Ja visa kapacitāte tiktu ievērota, tad lielākā daļa no šiem eh, humanitārajiem jautājumiem nemaz nerastos, vai arī mēs varētu tos risināt. Grieķijā jo īpaši mēs eh, saskaramies ar situāciju, ka cilvēku uzturas salās 5-6 mēnešus, un uh, Viņi uzturas ārkārtīgi pārblīvētos centros. Tas, protams, rada daudz problēmu. Gribu šeit atgriezties pie patvēruma pieteikuma procesa. Protams, ka tas aizņem laiku, bet nu, tas arī ir viss, ko es varēju jums tagad pateikt. Es priecājos, ka jūs ar tik eh, ļoti nopietni sevi pateicāt, ka īsnībā šajos uzturēšanās centros cilvēkiem vajadzētu uzturēties tikai divas, trīs dienas, eh, lai ātri apstrādātu viņu datus, bet īsnībā viņi tur paliek piecus, sešus mēnešus. Es domāju, ka jūs būtu labs pokeru spēlētājs, jūs vispār nepāžat savas emocijas. Es īsti nezinu, vai vispār pienāks kāds laiks, kad mēs varēsim šos cilvēkus atbrīvot no centriem divu, trīs dienu laikā. Nu, Protams, mēs saskaramies ar milzīgiem kavējumiem, un šie kavējumi jau kļūst paši par sevi par problēmu. Domāju, ka mums vajadzētu skatīt pamatiesības ļoti detalizēti. Mums vajadzētu saprast, kas tieši noiet greizi. Visa šī informācija mums ir ļoti noderīga. Un, protams, arī pamatiesība aģentūrai vajadzētu strādāt pie šiem jautājumiem. Cerams, ka mēs arī varēsim nodrošināt vajadzīgo finansējumu. Vēlreiz atkārtošu to, ko jūs teicu sākumā visiem, kas eh, nebija klāt. Es vēlētos pateikties eh, aģentūrai par tās paveikto. Liels paldies arī visiem deputātiem, kas eh, strādā pamatiesība aģentūrā. Liels paldies par detalizēto informāciju, ko esat mums sagatavojuši. Es, protams, neteikšu, ka tāpēc, ka esmu brits, manis drīz vairs nebūs, iespējams, uz kādu brīdi vēl palikšu. Nu, jūs esat īrs, jūs varat palikt uz visiem laikiem. Īsnībā es mēģinu mainīt savu pilsonību, bet man īsti nesanāk. Mēģinu šeit izvēlēties, varbūt jūs varat kaut ko piedāvāt. Jā, jums ir ārkārtīgi sarežģīts darbs, ir daudz izaicinājumu. Kornelija, vai varat man ko piedāvāt? Nu, vismaz jūs uh, gribat man kaut ko piedāvāt, tas ir labi. Nu, bet 230 tūkstoši pieteikumu jau ir uz īrijas pilsonību, tā kā īrija noteikti šeit ir uzvarētāja. Protams, ka situācija ir sarežģīta, jūsu darbs nav vienkāršs. Mums ir jāmēģina virzīt uz priekšu Eiropas Savienības politiku šajā jomā, mums jāmēģina tas viss kaut kā apiet. Domāju, ka Cecīlija man piekritīs. Nezinu, vai viņa pašlaik klausās, bet mums nākamnedēļ jāskata afrofobijas rezolūcija. Šeit ir ļoti daudz iniciatīvu. Tās ir daudzas jaunas iniciatīvas, un, protams, ka tas ir jāapkopo arī ar pamatiesība aģentūras ieguldījumu. Mums šeit ir visiem jāsadarbojas. Tas, es domāju, mums visiem būs ļoti noderīgi. Paldies! Ensas kundze, Kornēlija, varbūt jūs varētu vadīt nākamo sanāksmes daļu, jo man ir tikšanās 11.45. Kornēlija vadīs nākamo sanāksmes daļu. Mums ir jātiekas ar kolēģiem no Frontex konsultatīvā fóruma, bet viņu vēl nav klāt. Mums tāpēc vajadzēs ieturēt pauzi. Tātad desmit minūšu pauze. Paldies arī Kornēlijai, ka viņa vadīs šo nākamo sanāksmes daļu, jo man ir jādodas uz citu tikšanos. Pēc desmit minūtēm Kornēlija sāks vadīt sanāksmi. Neaiziet nekur pārāk tālu. Vēlreiz paldies Maiklam un pamatiesību aģentūrai.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

Angela.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 Yes, we can. Jā, es domāju, ka mēs varētu sākt darbu. Mēs varētu dot vārdu kolēģiem no grupām, no darbiniekiem, asistentiem. Dažkārt tas ir eh, pat noderīgāk. Let's wait some minutes.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

So. Okay, I think, uh, I think we... Es uh, domāju, ka mēs varētu sākt mūsu pēdējo šī rīta sanāksmes daļu. Frontex konsultatīvais fórums uh, pamatiesību jautājumos. Tas ir mūsu šīs dienas temats. Mēs uzklausīsim 2018. gada ziņojumā prezentāciju, ko mums, ar ko mums iepazīstinās Bajestēro kundze un Kēsler kungs. Viņi abi pārstāv uh, Frontex konsultatīvo fórumu. Kēsler kungs ir uh, Frontex konsultatīvā fóruma pamatiesību jautājumos priekšādētājs un arī uh, galvenais uh, politikas pārstāvis. Es eh, priecājos, ka jūs esat mūsu vidū, mēs ar jums sadarbojamies un mēs ļoti priecājamies, ka esat ieradušies. Sāksim ar Balesteiro kundzi, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Man ir vienmēr liels prieks, ka man uzaicina iepazīstināt jūs ar mūsu darbu. Šoreiz es eh, prezentēšu jūs uh, to, ko konsultatīvais fórums ir paveicis šī gada laikā. 2018. gads bija vēl viens pārmaiņu gads Frontex aģentūrai. Mums vajadzēja pildīt savu mandātu. Tā skaitā vajadzēja pildīt arī pienākums, kas attiecas uz pamatiesību aizsardzību. Protams, tika pieņemta arī ETIES regula un tika noslēgti pirmie status, status nolīkumi ar Rietumbalkānu valstīm. Un jūs, protams, arī esat informēti par Eiropas uh, robežu kontrolas un krasta apsardzes aģentūru. 2019. gads visticamāk nebūs vieglāks vai vienkāršāks. Konsultatīvajā formā arī ir pienācis pārmaiņu laiks. Pašlaik notiek ārējā pārbauda par mūsu darbu un cerams, ka šīs pārbaudes secinājumi ļaus mums uzlabot darbu nākotnē. Tāpat arī mēs esam saņēmuši rekomendācijas par fóruma um, sastāvu, un visticamāk šis sastāvs mainīsies šī gada laikā. Jūsu iesaiste fóruma izveidē, uzraudzīšanā un izsekošanā noteikti mums ļos, būs ļoti svarīga, un mēs turpināsim jūs iesaistīt šajā procesā. Domāju, ka mūsu ziņojums jums jau ir izplatīts dažādos formātos un cerams, ka jums ir bijusi iespēja ar to iepazīties. Kā vienmēr mums ir ārkārtīgi liels prieks ierasties uz diskusijām. Šādā veidā mēs varam izcelt pašus svarīgākos mūsu darba aspektus pagājušā gada laikā. Pirmkārtām es vēlētos norādīt uz to, ka uh, Frontex turpinās sadarboties ar vien vairāk ar trešajām valstīm. Šogad īpašu lomu pievērsām Frontex kontaktpersonu darbām trešajās valstīs. Mūsu darbinieki devās uz Rietumu Balkāniem, lai apspriestos par darbu uz vietas. Mums ir bijušas diskusijas arī ar kontaktpersonām, un mēs esam izveidojuši arī um, bīroju, kur Frontex var tikt pārstāvēts. Un tāpat arī mēs eh, turpināsim apspriesties par šiem sākotnējiem viedokļiem. Jo īpaši mēs gribam runāt par kontaktpersonu spēlēto lomu pamatiesību standārtu uzlabošanā. Mēs esam izveidojuši arī ekspertu loku pagājušā gadā un esam strādājuši pie uh, ar rekomendācijām attiecībā uz aģentūras sadarbību ar trešajām valstīm, un tas tiek darīts ar pirmās operācijas uzsākšanu, lai, lai uzsākt šo pirmo operāciju Rietumbalkānos, un mēs arī priecājamies, ka pavisam drīz tas varēs notiks. Otrais aspekts, ko es vēlējos izcelt, ir bezvalstiskuma princips. Daudzi no jums jau zinās, ka Mēs esam aplēsuši, ka ir apmēram 10 miljoni bezvalstnieku visā pasaulē, un mūsuprāt, pusmiljons no tiem atrodas Eiropā. Skaitļus ir ļoti grūti noteikt. Mums ir sarežģīti izvērtēt, cik daudz ir šādu personu, taču mēs apzināmies, ka Eiropā ir ieradies ļoti daudz cilvēku, un it īpaši no valstīm, kur ir šādas problēmas, un īpaši te runa par Sīriju, Irāku, Eritreju vai Afganistānu, kur bezvalstnieku, bez pavalstniecības cilvēku ir ļoti daudz. Mēs esam izcēluši arī ļoti svarīgas iespējas aģentūrai, kas mums ļautu labāk identificēt un noteikt bezvalstnieku vajadzības. Šeit mēs pievēršam lomu darbam uz robežām, un tāpat arī mēs izveidojam standārtus un praksi, uh, kas ļautu labāk aptvert un izvērtēt eh, šos iedzīvotājus. Tas nozīmē, ka mēs varētu uzlabot viņiem sniedzamo palīdzību, un tas varētu arī aģentūrai labāk veikt savus pienākumus, apkopojot datus un nodrošinot labāku informāciju par cilvēku pārvietošanos Eiropā. Tāpat arī mēs varēsim labāk sagatavot eh, visu vajadzīgo, kas uh, ļautu mums palīdzēt dalību valstīm šajā darbā. Trešais aspekts, ko es vēlējos izcelt, ir bērnu aizsardzība un dzimumu jautājumi. Agrāk arī mēs intensīvi esam darbojušies šajā jomā un to turpinājām darīt arī 2018. gadā. Vēlējos šo jautājumu īpaši pieminēt, tāpēc, ka es apsveicu Frontex darbu, pildot vienu no mūsu rekomendācijām, proti apkopojot eh, datus par eh, dzimumiem un vecumu. Redzām, ka aģentūras eh, spējas ir ievērojami uzlabojušās. Pašlaik aģentūrai ir daudz vienkāršāk plānot, saprast un uzsākt operācijas, kas būtu vajadzīgas šajā jomā. Un tas viss notiek pateicoties tam, ka mēs labāk esam saku, apkopojuši datus par uh, tiem, kas ir pie mums ieradušies, un tāpat arī mēs līdz ar to varam labāk uz to visu reaģēt. Ceturtais punkts no manas puses ir mācības. Fóruma darbības gaitā mēs esam turpinājuši strādāt pie šī mūsu mandātā tik svarīgā pienākuma, bet mācības tagad ir iegūšas vēl lielāku nozīmi. Tāpēc, ka aģentūra ir kļūsi lielāka, tā ir sākusi darboties arī trešajās valstīs, un, protams, ka darbība notiek arī augsta riska reģionos. Es ar prieku varu norādīt, ka mēs esam apņēmības pilni un mēģinām izpildīt tos plānus, ko esam sev noteikuši gada sākumā. Tāpat pavisam nesen mēs esam uzsākuši pie pētniecības un informācijas apkopošanas procesa, strādājam šeit kopā ar Frontex, un tas ļauj mums labāk saprast, kāds tad ir mūsu portfelis, un cerams, ka līdz ar to mēs varēsim arī sniegt labāku atbalstu un varēsim arī mērtiecīgāk sniegt rekomendācijas aģentūrai kļūstot ar vien lielākai tuvāko gadu gaitā. Tas arī būtu viss no manas puses un došu vārdu savam kolēģim Stefanam. Jā, vēlos norādīt, ka mēs ar Martu sadarbojamies un man būtu jāpapildina Martas teiktais ar četriem punktiem. Pirmais punktais, mēs esam uzaicinājuši divus konsultantus, kas ļautu mums eh, sagatavot eh, labākus rezultātus attiecībā uz eh, daudzu spēlētāju operācijām. Kā jūs zināsiet, daudzas Frontex operācijas nav tikai Frontex operācijas, ir ļoti daudz arī citu iesaistīto spēlētāju. Gadu gaidā mēs esam ļoti cīnījušies ar to, lai labāk saprastu, kādas tad ir mūsu atbildības sfēras un kā tās nodalīt, kurš tad ir uh, atbildīgs par ko. Šīs uzdevums nav vienkāršs. Tātad mums ir jāpiesaista eksperti, mums ir jāveic pētījumi, tāpat arī mums ir jāveic dažādas citas darbības. Mēs vēl ar vien strādājam pie rekomendācijām. Viens no galvenajiem secinājumiem pēc šīm sanāksmēm ar ekspertiem ir tas, ka mēs uzsveram zināšanu nozīmi. Un tieši tāpēc no vienas puses Frontex vajadzētu proaktīvi darboties, lai aģentūra saņemtu vajadzīgo informāciju. Viņi nedrīkst vienkārši gaidīt nolaistām rokām, lai viņiem iesniegtu šo informāciju. Viņiem ir jāizveido mehānisms, kas nodrošinātu, ka e, šī informācija nonāk viņu rīcībā. No otras puses, ir jādomā arī par citu spēlētāju iesaisti, tā lai šie spēlētāji varētu e, sniegt šīs vajadzīgās zināšanas. Tikko pieminēju pamattiesību kontaktpersonas. Protams, šīs pamatiesība kontaktpersonas un viņu darbs mums ir ārkārtīgi svarīgas. Konsultatīvais fórums un aģentūra pati paļaujas uz šo neatkarīgo pamatiesību kontaktpersonu darbu. Šajā kontekstā mēs, protams, apsveicam jūsu komitejas sniegto atbalstu. Mēs esam aicinājuši nodrošināt attiecīgi kvalificētus un pieredzējušus darbiniekus pamatiesību aģentūrai. Šeit citēšu jūsu ziņojumu par 2017. gada pamatiesību aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu. Jūs pamatoti atzīmējat, ka neskatoties uz parlamenta aicinājumiem par to, ka aģentūrai būtu jāpalielina darbinieku skaits, uh, Pamatiesība aģentūrā vēl ar vien trūkst adekvātu cilvēku resursu, un tāpēc tā nevar pilnībā veikt uh, regulā noteiktos pienākumus. Nu, ļoti labi teikts. Mēs šeit neko nevaram piebilst. Darbinieku skaits ir nedaudz palielinājies. Mums ir ir pievienojušies jauni darbinieki 2018. gada laikā, bet tomēr darbinieku skaits ir nepietiekams, lai tā varētu veikt visus regulā noteiktos pienākumus. Tāpat arī tā nevar veikt visas tai uzticētās darbības. Pat ļaunāk Nav struktūras, kas ļautu deleģēt funkcijas gadījumā, ja trūkst pamattiesību darbinieku. Šajā ziņojumā mēs esam aprakstījuši problēmas, ar ko saskaras aģentūra. Pašlaik vairāki darbinieki ir slimības atvainājumā, ir nozīmēti darbinieki pamatiesība aģentūras direktora kabinetā. Tie ir pagaidu laika darbinieki. Šie darbinieki līdz ar to nevar veikt neatkarīgu pamatiesību darbinieku pienākumus un nevar veikt visu, kas būtu jādara pamatiesību aģentūrai. Tas nozīmē, ka visa aģentūras struktūra līdz ar to ir apdraudēta. Diemžēl nav veikts izvērtējums par pamatiesību aģentūras neatkarīgo sūdzību mehānismu 2018. gadā. Mēs esam iesnieguši savus komentārus par šo sūdzību mehānismu, un mēs patiešām apsveicam pūliņus, ko ir ieguldījis pamatiesību aģentūras ofis movement. However, there was no evaluation beforehand, therefore we are not. Diemžēl nekāds izvērtējums netika veikts arī iepriekš. Mēs līdz ar to nevaram konstatēt, vai visi konstatētie trūkumi ir novērsti. Mēs vēl ar vienu esam uztraukušies par to, vai sūdzību mehānisms ir pietiekami pieejams visiem tiem, kas vēlētos iesniegt sūdzības. Un noslēgumā es gribētu pieminēt Frontex pamatiesību stratēģijas un pārskatīšanu, kas vēl ar vienu nav veikta. Pēdējā pamatiesību stratēģijas versija tika sagatavota 2011. gadā. Kopš tā laika pasaule, protams, ir mainījusies, jo īpaši Frontex kontekstā. Bet neskatoties uz to visu, mums ir vēl vecā pamatiesību stratēģija. Un, un neskatoties uz neatlaidīgiem aicinājumiem gatavot jaunu stratēģiju, šī problēma vēl ar vienu nav atrisināta. Mēs esam gatavi sniegt atbalstu pārskatīšanas komandai. Un, protams, vajadzētu nodrošināt, lai pamatiesību stratēģija ņemtu vērā arī to, ka aģentūrai trūks darbinieku, un to vajadzētu grozīt. Paldies par uzmanību! Mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi būs. Thank you very much for this very important uh... Paldies par šiem ļoti svarīgiem ieguldījumiem, arī kritiskajiem aspektiem, kurus pieminējāt. Manuprāt, nu jā, sākumā došu vārdu saviem kolēģiem. Barbara lūdzu. Paldies, Konī. Liels paldies arī abiem runātājiem, Balistero kundzei un Kesleru kungam par savu dokumenta prezentēšanu un ieguldīto darbu. Vēlos uzdot divus jautājumus. kā referente strādāju pie pamatiesība aģentūras dokumenta, un šajā darbā es pamanīju, ka Frontexā eksistē ļoti labi organizēts iekšējais kontrols mehānisms. Ar to Frontex aģentūra atšķirs no citām aģentūrām, kas attiecas uz pamatiesību ievērošanu. Taču vienlaikus eh, laikam pastāv arī iemesli, kādēļ šis iekšējais mehānisms nevienmēr darbojas perfekti, un tam apstiprinājums atrad jūsu ziņojumā. Gan runājot par resursiem, gan par šī orgāna neatkarību. Tas viss ir atrodams 20. lapusē. šajā 20. lapusē ir runa par izpildu direktoru, par viņa funkcijām, kas tiek iekšēji iecelts Frontex ietvaros, un šeit ir skaidri redzams interešu konflikts. Un tas taču ļoti ievērojami apšauba šo mehānismu. Uh, Kaut gan tas ir ierakstīts jūsu ziņojumā, es gribētu tiešām dzirdēt, kā Frontex izpildirektors reaģē uz šāda veida pārkāpumu attiecībā uz interešu konfliktu. Un nākamais punkts - uh, sūdzību iesniegšanas mehānisms Frontex. Kesler kungs par to stāstīja. šeit pastāv liels problēmas un bažas par piekļuvi šim mehānismam. Izskatās, ka ir ļoti grūti to izmantot. Arī šeit es labprāt gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kā reaģēja Frontex vadība šajā kontekstā. Un tad mans nākamais jautājums. Frontex loma arvien vairāk pieaug. Jo īpaši Eiropas Savienības līmenī migrācijas jomā un Eiropas eh, migrācijas politika šobrīd gandrīz simtprocentīgi koncentrējas uz patvērumu meklēšanas eksternalizāciju. Šis politikas eksternalizācija un balstās uz tādu politiku, kas ir vairāk vai mazāk piespiedu atpakaļ atgriešana. Manuprāt, šeit arī tiek spēcināta Frontex loma šajā kontekstā. Un tad tiek sajauktas dažādas lietas. No vienas puses savienības ārlietu politika, ārējās darbības dienesta darbs, un no otras puses iekšpolitika. Tiek sajaukts Eiropas ārējās darbības dienesta darbs, iekšpolitika, tiesiskumi, telpa. Tas man arī viss rada bāžas un gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to eksternizējoties Frontex noteikti kļūs daudz spēcīgāka aģentūra un tas ietekmēs arī trešo valstu situāciju ārpus Eiropas Savienības. Ja notiek pūliņi vairāk vai mazāk legālā veidā saskaņā ar starptautiskajām tiesībām šos migrantus uh, atgriezt atpakaļ, tad nu, šāda situācija. Paldies! Vērsos tagad pie, vērsos pie komisijas eh, pārstāvjiem, vai vēlties paust kādus komentārus? Nē. Un UNHCR arī nē. Nav komentāru. Nu labi tad vēlos es uzdot pāris jautājumus vācu valodā. Balestero kundze, Jūs runājat par um, bezpilsoniskumu, par šo milzīgo problēmu, pieminējāt arī aplēstos datus. Varbūt jūs varētu atkārtot, kur ir aktuālākā nepieciešamība rīkoties, kas ir kā pirmais jāpaveic, lai kaut kādā veidā spētu uzlabot šo situāciju, tas, kas attiec šiem līdz šim bezpilsoniskajiem cilvēkiem. Jūs minējāt, ka gribat izstrādāt kopīgus standartus, kādā virzienā attiecībā uz šīm personām bez pilsonības. Un otrkārt, jūs runājat par bērnu aizsardzību, par dzimumu jautājumu. Manuprāt, tie ir ļoti būtiski. Ļoti aktuāls aspekts šeit ir arī grūtnieces. Un gribētu dzirdēt, cik ļoti jūs koncentrējaties strādāt pie sieviešu jautājumu, pie šādām sievietēm, kas atrodas ļoti īpašā situācijā. Uh, Un tad, protams, arī izglītības jautājumi, kur jūs šeit saskatāt lielākos deficītus. Un Keslera kungs jau saņēma jautājumu no manas kolēģis Pinellī kundzes, kas arī mani interesētu. Bet šobrīd viss. Manuprāt, došu vārdu jums. Tagad jūs varat lemt, kurš pirmais atbildēs. Keslera kungs. Jā, es sniegšu atbildes atgriezeniskā kārtībā. Es sākšu un kolēģi beigs. Manuprāt, atbildēšu uz Spinelī kundzes jautājumiem. Protams, ka sarunās ar izpildu direktoru un Frontex pārvaldību mēs esam runājuši par pamatiesību uh, amatpersonas neatkarību no izpildirektora amata. Un līdz šim atbilde ir bijusi tāda, ka viņi nesaskat šajā jautājumā nekādas problēmas. Nu, tas mani nepārsteidz, jo argumenti bija tādi, ka šis pamatiesību amatpersona iekšēji darbojoties atsakās no kabineta pienākumiem. Dažiem no tiem tādēļ pilnībā neeksistē interešu konflikts un lūdzu nešaujiet eh, šo vēstu nodevēju. Es vienkārši pastāstu šis, sniedzim šīs atbildes. Tad runājot par šo mehānismu strīdu izskatīšanai, sūdzību iesniegšanai. Uh, tas šobrīd ir ticis grozīts, manuprāt, virzienā uz labo pusi, taču vēl joprojām šī piekļuve mešā, mehānismam rada mums arī bāžas. No Vācijas robežu policijas puses esmu dzirdējis, ka ir ārkārtīgi garas veidlapas kuras ir jāaizpilda, ja vēlas iesniegt sūdzību, taču nekad neguvu pamatot atbildi par to, vai jūs, vai jūs brīdināt cilvēks par to, kas jums tiks piešķirts šādas veidlaps, vai jūs vienkārši gaidat, kad šāda situācija pienāks. Nu, manuprāt, šeit ir tiešām kaut kas jāgroza. Uh, Tad runājot par Frontex pieaugošo lomu, par ko Spinelī kundze uzdeva jautājums. Manuprāt, jaunā EBCD regula jau sniedz atbildes, kur ir paplašināts mandāts, mm, cilvēku resursi, kā arī paplašanot iespēju sadarboties ar dalībvalstīm. Ja es pareizi sapratu referentu par šo jauno regulu, tad šī jaunā regula komisijā tiks prezentēta pēc pirmās sarunu raunda nobe kārtas nobeigšanas ar padomi. Un tad uh, mēs atradīsimies labākā situācijā. Jo šobrīd mums trūkst mandātu zinām funkciju izpildēji. Es varētu daudz un gari runāt no personiskās pieredzes. bet uh, tagad es došu vārdu savai kolēģei atbildēt pāriem jautājumiem. Paldies! Runāt par šiem pārējiem jautājumiem par bezpilsoniskumu. Tas, ko mēs esam sapratuši diskusiju laikā, gadu laikā, ir tas, ka trūkst uh, izpratnes par šo situāciju, kad nav pilsonības. Un viens no galvenajiem aspektiem, ko Frontex nodarbojas, ir uh, veicināt šādas situācijas, kur šādi bezpilsoņi uh, var ierasties uh, pie robežām un ka šīm personām ir zināmas vajadzības un attiecīgi ir uh, jārīkojas. Tātad mēs galvenokārt koncentrējamies uz aģentūras mandātu un nosacām dažādos aspektus, kādos aģentūra var spēlēt savu lomu. Manuprāt, šīs apzinātības veicināšana, apmācības, nodrošinot to, ka visas amatpersonas pie robežām skaidri apzinās, eh, kāda ir situācija attiecībā uz bezpilsoņiem, apzinās, kāda ir situācija Sīrijā, kas varētu grozīt kādu cilvēku pilsonību, kā nacionālie likumi aplūko pilsonības nodošanu, piemēram, uz bērniem, kas ir eh, ļoti, kur ir ļoti atšķirīgas normas eh, dažādās valstīs reģionos, un runāt par jūsu otros jautājumu kas notiek ar bērniem, kas ir piedzimuši ceļa laikā vai kur vecāki savu pilsonību nav spējuši nodot. Šeit ir ļoti būtiski agrīni identificēt šīs vajadzības un arī raiti piemērot attiecīgās procedūras, kas ir paredzēta šāda veida situācijās, kur jāziņo attiecīgajām iestādēm par eh, personas statusu, pilsonības statusu, kur ir jāidentificē notificē iespējamie bezpilsoņi, kāda veida procedūra tad ir e, jāpiemēro. Un šeit būtisks aspekts e, saistībā ar Frontex ir tas, ka ir jānodrošina pūliņi izvairīties no gariem aizturēšanas periodiem. Un tu, no tiem var izvairīties, ja jau no paša sākuma, kad kāda persona ierodas, uh, tiek attiecīgi identificēts bezpilsoņu status un tiek piemērota attiecīgā procedūra. Tādā veidā tas varētu palīdzēt visam procesam un varētu izvairīties no tā, ka cilvēks, kas ir aizturēts, viņu nevar atgriezt un tad procesā pārāk vēlu jūs to konstatējat, jo tā valsts kuri jūs vēlties atgriezt šo personu, šī valsts viņu neatzīs kā savas valsts pilsoni. Uh, Visi šie aspekti var tikt labāk organizēti, ja ir pieejams nepieciešamās zināšanas, un mēs veicam, protams, attiecīgu darbu, lai to veicinātu. Protams, ka vēl daudz kas ir jāpaveic attiecībās bezpilsoņiem, taču šie ir tie galvenie aspekti, kas ir saistīti ar aģentūras darbu. Tad runāt par dzimumiem, par bērnu aizsardzību. Mēs atkal ļoti skaidri vadamies no Frontexa mandāta, kā jau to minēja mans kolēģis, mēs varam gari un ilgi runāt par starptautiskās bēgļu organizācijas darbu ANO, taču šeit tiešām vislielāko lomu spēlē tās amatpersonas, kas atrodas pie robežām kā pirmās kontaktpersonas Un tas, ka aģentūras darbinieki būs pietiekama apmācība, aprīkoti ar pietiekama informāciju, lai spētu konstatēt šo īpašo cilvēku vajadzības, tostarp arī grūtnieču, mēs sadarbojamies ar Frontex. Tādā veidā, ko nodrošina arī pamatiesība amatpersonas ievēr darbs. Uh, lai mēs tiešām konsultētu šādus cilvēkus, kad ir skaidri redzams, ka ir kāda grūtniece, kurai ir nepieciešama palīdzība, tad tiek piemērot skaidra procedūra un ka šīs, šo cilvēku lietas tiek ļoti ātri virzītas uz priekšu. Manuprāt, šie ir galvenie aspekti, kas ir saistīti ar Frontex darbu un lomu, un kur mēs varam pal stiprināt darbu. Manuprāt, tas arī bija viss. Paldies, paldies par jūsu atbildēm. Vai gribat vēl kaut ko piebilst? Manuprāt, bija uzdots vēl viens jautājums, kur jūs uzdevāt, bet es nevaru atcerēties, kurš tas bija. Jums bija izglīt... jautājums par izglītību, bet neatceros tieši konkrēti. Priekšsēdētāji, jā, kāda ir deficīta šajā jomā? Uh, Nu, lielākie deficīti izglītošana apmācībās. Manuprāt, viena no lielākajām problēmām ir uh, kontinuitāte, jo aģentūra izglīto par pamatiesībām, mūsu robežu darbiniekus. Viena paudze pēc otras, taču trūkst kontinuitātes. Nav garantija par to, ka ik viens nacionālais robežsargs, kas pievienojies šajā operācijā, ir saņēmis nepieciešamo apmācību. Mums ir arī zināms problēmas ar valodu, jo konkrētas komandas, eh, komandās nevienmēr visi runā angļu valodā, tādēļ dažreiz šī saziņa mm, var radīt problēmas, bet jūs noteikti varat vēl papildināt. Jā, mēs tiešām pētām, kādas būs eh, vajadzības, lai nodrošinātu to, ka visi robežsargi ir pienācīgi apmācībi. Mēs iesakām aģentūrām ieviest spēcīgus mehānismus, lai ik viens amatpersona, kas tiek nosūtīta darbā uz vietas dalībvalstī vai drīzumā trešajā valstī, lai tā ir attiecīgi apmācība, lai varētu rīkoties ar šādām personām, tostarp ņemot vērā pamatiesību vajadzības, nepieciešamības, piemēram, ņemt vērā bērnu vajadzības, bērnu aizsardzības politiku. Uh, lai tiešām šīs amatpersonas ir profesionāli augstā līmenī, lai tik galā ar šīm vajadzībām. Un šīs kartēšanas process, kuru mēs esam uzsākuši, mums nodrošinās labāku izpratni par to, kāds ir piedāvājums un kā mēs varam doties tālāk. Lielas paldies! Manuprāt, šeit tiešām ir ļoti daudz eh, regulējumu un lietu, un ceru, ka mēs varēsim tiešām panākt labus rezultātus. Es arī jau dzirdēju šeit kritiku un ieteikumus, un varu tikai teikt, ka mums ir daudz darba priekšā. Liels paldies par to, ka ieradāties pie mums. Tas tiešām bija ļoti noderīgi. Un mēs paraudzīsimies, ko mēs varam paveikt turpmāko gadu laikā. Liels paldies! Paldies, ka ieradāties, un tagad laiks pusdienām.